Ladies and gentlemen, shall we get started? Dāmas un kungi, sāksim darbu, nu jau 15 minūtes ir nokavēts. And we have... Uh, un 32 punkti mums ir darba kārtībā. 32. Nu tad jau ķersimies klāt. Darba kārtības pieņemšana ir pirmais punkts. Vai jums ir kāda iebilduma? Jā, priekšsēdētāji. Vai ir nepieciešams koordinators sanāksmē lemt jautājumu, piemēram, par Pakistānu. Vai mēs varam pēcpusdienā par to runāt? Nu, jā. Ja? Iebildumu nav? Labi, tad pagaidīsim par to, pagaidīsim, vai vispār lēmums būs. Langenkungs, jā, paldies priekšsēdētāji. Atkarībā no tā, kā koordinatori lems Es ceru, ka pozitīva būs, pozitīvs lēmums būs. Es ļoti gribētu, lai mēs balsošanā iekļautu arī balsošanu par mutisko jautājumu par Kolumbiju. Mums, mēs esam vienojušies politisko grupu vidū attiecībā uz to, kā paralēlē paralēli diskusijām par Peru un Kolumbiju, mēs varētu uzdot arī mutisku jautājumu komisijai. uh, adoption, approval of the minutes of... Uh, of... Iepriekšējais sanāksmes protokola apstiprināšanu. Es... Jā, vien nebūs nekādu iebildumu līdz šīs sanāksmes beigām. Uh, protokols tiks akceptēts. Kā parasti internetā var sekot šai sēdei. Nu, protams, ja nerunāt par to daļu, kas ir uh, kas netiek raidīta, un attiecīgi paziņojumi ir izplatīti. Līdz ar to, ja kādam ir interese par kādu dokumentu, tad jūs varētu to saņemt. Tālāk ir pašreizējais stāvoklis notiekošais 13. sarunās. Mums šeit ir divi dokumenti, kas tiek apspriesti ar padome. No sākuma ir divpusējās investīciju nolīgumi. Situācija šobrīd ir šāda padome, un mēs esam vienojušies lūgt komisiju pēc iespējas ātrāk kļūt par uh, starpnieku institūciju nolieguma, un komisija nākusi klajā ar neoficiālo dokumentu ar savu priekšlikumu, un šobrīd padomē, un mums ir jāpasaka, vai komisijas priekšlikums mums patīk. Un tāpēc no savas puses mums būtu nepieciešams līdz komisijas sanāksmē vienoties par mūsu viedokli par šo dokumentu. Ja vien es pareizi saprotu, mēs esam diezgan tuvu risinājumam, bet uh, vēl divi jautājumi ir jāizskata un to mēs darīsim nākamās nedēļas vai divu nedēļu laikā. Un tad attiecīgi zināsim, vai varēsim vienoties pirmā lasījumā vai nē. Par GSP regulu trialogs ir uzsākts. Ir paredzēts risināt šo jautājumu arī plenārsēdē. Un ar padome jau ir uzsāktas sarunas. Fjellnera kungs, mūsu referents Kristofer, es šeit. Lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Manuprāt, esam tālu pavirzējušies šajā darbā. Un daļēji tādēļ, ka pat pirms mēs sākam sarunas, mēs varējām redzēt, kāda ir attieksme no padomas puses. Viņi izvirzīja savu kompromisu. Tātad jau pašā sākumā mums nebija tik atšķirīgs viedoklis. Šajā trialogā mēs varējām atrisināt visus tehniskos jautājumus, visus jautājumus, kas nebija tik ļoti politiski jutīgi. Un tas savukārt nozīmē, ka tagad mums tāds izšķirošais punkts, jo tagad mēs risinām ar tieši, tieši jutīgos jautājumus. Vēlos atgādināt kolēģiem, ka nu pēc būtības ir šie četri aspekti jautājums par uh, Nu, drošība jautājums ir par komitoloģijas procedūru un par ilgumu. No parlamenta puses padomē ir iesniegts priekšlikums un gaidam tagad viņu atbildi. Un varu teikt, ka atmosfēra trialogā ir diezgan laba, un abas institūcijas izskatās, ka velk uz vienu pusi. Vienīgais varbūt uh, darbības, darbības galīgais mērķis nav vienots šobrīd. Bet, nu, gal galā trialogā mēs panāksim un noteikti tas notiks pirms otrās maija plenārsēdes. Izstrādāsim attiecīgi arī darba kārtību un tā, lai to visu pabeigtu šīs prezidentūras laikā. Vēlos teikt, ka šajos divos dokumentos mūsu sarunu vedēji parādījuši lielisku saliedētību, un tas mums ir ļoti labi, jo tas parāda parlamentā patieso kapacitāti. Mēs varam izmantot uh, mūsu sarunu veiksmi attiecībās ar parlamentu. Tagad ir piektais punkts - uzraudzības grupas darbība. Pavisam īsi pastāstīšu pastāv tieši par katru no, no jautājumiem. Nestāstīšu, protams, par tiem jautājumiem, kur nekas nav virzījies uz priekšu. Vispirms par Krieviju, Reku kolēģis, skrien prom, lūdzu pastāst. Priekšsēdētāji piedodieties, vienkārši gribēju pārunāt ar kolēģi. Priekšsēdētāja situācija šobrīd ir tāda, ka mēs cenšamies tikties ar Krievijas vēstnieku un varbūt ne, ne līdz galam mums veicas. Nu, pagaidām man nav iespējas vienoties par konkrētu datumu, lai viņš ierastos pie mums. Tātad līdz šim mums bija, um, bija vienīgais vēlme uh, pieteikt šo pirmo sanāksmu, tik tālu esam tikuši. Mēlos pastāstīt par to, kas notika iepriekšējā sanāksmē. Mēs šobrīd gatavojam trešo sanāksmi ar komisiju attiecībā uz investīciju, uz investīciju nolīgumu. Tātad pēc pirmajiem divā, pirmajām divām tikšanās komisija mūs informēja par komerc attiecībām, un šobrīd mēs runājam tieši par investīciju nolīgumu. Tagad ASV mūsu referentam ir svarīga tikšanās ar Sapīro kundze, kas ir, kas ir Eiropas pārstāve. Viens no aspektiem, protams, būs saistīts ar aktuāliem notikumiem attiecībā uz Eiropas Savienības un ASV uh, attiecību stiprināšanos Kazakungs. Ārlamis, uh, Oui, monsieur le président, euh, en ce... Paldies, priekšsētāji kungs, kas attiecas uz uh, grupu jautājumā par brīvās tirzniecības uh, nolīgums starp Eiropas Savienību ir Japānu. Ja mums jau ir bijis uh, trīs darba grupas sanāksmes, mēs tikāmies arī ar komisijas uh, pārstāvi uh, Business uh, Europe uh, uh pārstāvi Japānā. Mums bijis sanāksme arī ar uh, Dānijas vēstnieku Dānijas prezidentūras pārstāvi. Tad, nu, vairāk vai mazāk varam teikt, tādas, ka, varam teikt, ka tādas ir uh, pašlaik uh, šīs sarunas. Kopīgi eksizēs turpinās māja sākumā. Notiks arī sanāksme, šķiet trešā šīs uh, skopinga eksesais grupas sanāksme. Uh, mēģinās eh, vēl atrisināt eh, neatrisināmos jautājumus, novērst šķēršļus, lai varētu definēt šīs coping exercise uzdevumu. Mēs ceram, ka līdz māja beigām mēs nonāksim pie eh, kompromisu, ko abas puses varēs pieņemt un ceram, ka arī um, komisija padomē varēs arī piedāvāt uh, konkrētu sarunu mandātu. Mēs sekojam situācijai pavisam cieši, jebkurā gadījumā rītdien būs arī diskusijas ar Japānas vēstnieku. Un es domāju, mums būs arī iespēja viņiem ļoti skaidri nosūtīt mūsu vēsti darīt visu nepieciešamo, lai mēs varētu nonākt pie apmierinoša rezultāta. Thank you. In this meeting we'll have the occasion to listen. Uh, Tagad būs iespēja tikties ar komisiju un Japānas vēstnieku. Lūdzu, jūs arī gribētu. Džanukas. Uh, Jā, par Merkusur priekšsēdētāju. Mums um, bija divas sanāksmes. Viena sanāksme notika vēl vakardien šīs sarunas, tas nu ir skaidrs, ir ļoti saruna, sarežģītas, delikātas, tās turpinās, ir spērts soļus uz priekšu, ļoti lineāri. Šeit ir ļoti svarīgais jautājums par lauksaimniecību, bet ir arī problēmas, kas vairāk attiecas uz uh, iekšējo Merkusūru tirgu, attiecības ar dažādajām uh, valstīm, uh, arī dažādas um, attiecības arī ar industriju un tam līdzīgi. Vēl neesam nonākuši arī pie priekšlikumiem, jo Merkusur delegācija nu, ir tādā pozīcijā, mm, kad vēl saka, ka tā vēl nevar prezentēt šo priekšlikumu platformu. Piedāvājuma platforma ir spērti soļus priekšu arī par uh, šīm izcēlesmes noteikumiem un arī par lauksaimniecību ir izskatīti jautājumi, kas ir saistīti arī ar sanitāriem, um, fitosanitāriem standartiem lai varētu vienoties par vienotiem uh, noteikumiem visā Merkusūra reģionā, bet nu ir skaidrs, ka ir vēl atvērts liels politiskais jautājums. Uh, arī par to runājām pagājuši nedēļu, kad runājām arī par Repsolu gadījumu. Tas attiecas uz attiecībām starp Argentīnu un pārējām pasaules valstīm, jo īpaši ar Eiropas Savienību attiecībā uz Repsolu Bet nu, tas ir tāds pēdējais uh, gāras ķēdes uh, posms, un cerams, ka arī Brazīlijas prezidentūra, kas ir ļoti arī mētiecīgi noskaņot, lai turpinātu sarunas arī ar Urugvajas atbalstu un Paragvajas atbalstu, varētu varbūt uzlabot uh, šīs attiecības ar Argentīnu. Tā ir problēma, kas attiec uz mums, bet tas attī, arī attiecas uz viņiem. Uh, kā viņi var attīstīt šīs attiecības Merkosur uh, dimensijā. Un tad arī mēs aicinājām arī iespēju tikties arī ar Argentīnas vēstnieku uh, Bet nu, viņš vēl nav so, spēris soļus uz priekšu. Mūsu pusē tas ir viens no svarīgākajiem nolīgumiem, kāds eh, būs Eiropas Savienībai un kādu gribētu tā noslēgt. Taču ir eh, drīzāk politiskas eh, grūtības, nevis tehniskas, arī no nu, lauksimzības viedokļa, arī vēl ir tehniskas problēmas un arī dažādas pretrunīgas intereses šajā Uh, brīdī tiešām ir lielas problēmas, bet nu turpinām sarunas, nākamais cikls notiks jūlija pirmajā nedēļā, un nu abas puses cer, ka uh, Brazīlijas prezidentūra sniegs lielu impulsu šais sarunās, lai tās varētu ātri progresēt. Paldies! Pēters Stašnē. Stašnīkungs, lūdzu pastāstiet pavisam īsi, vai kaut kas ir, uh, kaut kas ir aktualizējies jūsu uzraudzības grupā? Lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsarētā. Es tik, tikko ierados, bet zinu, ka, ka jūs ļoti pareizi izsādāt, vienkārši es nokavēju. Gribu pastāstīt par to, kas notika tieši pirms uh, lieldienu. Uh, brīvdienām mums bija uzraudzības grupas sanāksme, kas bija tiešām lieliska. Vienīgais ir tas, ka ne visi kolēģi bija klāt, bet kopumā es biju ļoti labi. Bija abu pušu galvenie sarunu vedēji Petru Čana un Ferelkungi. Un tā kā es biju vienīgais, kas uzdeva jautājumus, tad uh, varējām arī ļoti labi izrunāties. Ir tīp, it īpaši Ferhala kungs, kas ir Kanādas galvenais saruna vedējs, viņam bija arī desmit minūšu prezentācija, bija arī jautājumu laiks. Īstenībā pēc uh, prezentācijas un jāatbildēm es nekļuvu gudrāks. Bet pēc uh, visām sanāksmēm, pēc, eksporta, pēc eksperta grupas sanāksmēm, kas šobrīd ir uh, uh, sadalīta, un šobrīd varam teikt, ka tomēr progress ir panākts. Un mēs ceram, ka vasarā, varbūt vasaras beigās, varēsim kaut ko panākt, varbūt, varbūt mazliet kavējām, bet izskatās, ka viss kopumā ir diezgan normāli. Vāru teikt, ka pēc pāris dienām es pats došos uz Kanādu un es sekoju masu mēdīju ziņojumiem, es došos uz Kvebeku, tur uh, kopumā it kā ir protesti, bet īstenībā viņi ir pār. Uh, par citu nolīgumu arī Kvebeka ir īstenībā pār. Bet, nu, protams, arī viņi pauž savas bažas par to, ka viss notiek tik ļoti noslēpumaini. Un tāpēc arī ir tas, ka visam ir jābūt visaptvērošām. Mērķis, ja, protams, ir panākt visu, vai arī variants ir, ka nepanāksim neko. Tāpēc arī mēs sarunās mēģinām panākt pilnīgi visu, sekot pilnīgi visam, katram čukstam, kas kaut kur izskan, skatāmies, kas notiek, un esošais ziņojums ko esam saņēmuši no galvenajiem sarunvedējiem, izskatās, ka tur viss kopumā ir ļoti labi un ceram, ka laikus arī varēsim pabeigt. Nav. Paldies. Par Ekvadoru un Bolīviju. Arī lūdzu pavisam īsi pastāstiet, cik tālu esam tikuši mūsu uzraudzības grupās. Uh, you, Paldies priekšsarētāji. Pirmkārt, vēlos teikt, ka varbūt mēs varētu vienā uzraudzības grupā iekļaut gan Ekvadoru, gan Bolīviju. Jo runājot kopumā, es teiktu, ka tā ir daudz efektīvāk, līdz ar to, ja vien kolēģiem nav iebildumu, tad koordinatoru sanāksmē mēs par to varētu runāt. Otrakārt, runājot par Ekvadoru, pēc uh, pirmās sanāksmes, kas uh, notika mūsu uzraudzības grupas da, sa, darbības sākumā, tad bija arī maija vidū, bi, maija vidū ir paredzēta sanāksme, komisija būs klāt, un mēs runāsim par to, ka varbūt varētu atsākt mūsu sarunas uh, par būtiskiem punktiem, un tad attiecīgi mums būs daudz labāks priekšstats par to, kāda ir abu pušu nostāja. Un tad es došos ar delegāciju uz Ekvadoru. Man jau bija tāda iespēja iepriekšējā nedēļā, lai paskatītos, kāda ir situācija. Un tad attiecīgi sniegšu informāciju par, par šo posmu, un tad runāsim arī nākamajā sanāksmē. Jā, paldies! Tātad par uzraudzības grupu, kur uh, referents nav klāt, man sniedz informāciju notika sarunas attiecībā uz Eiropas Savienības un Indijas potenciālo nolīgumu un arī samitu. Par Centrālo Ameriku bija tikšanās ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem nu, ar nevalstiskajām organizācijām no Centrāla Amerikas. Un man teica, bet šī informācija nav apstiprināta, ka padome nolēma, ka būtu jāsadala sadaļas un iekļaut šīs, šīs sadaļas uh, asociācijas nolīguma pirmajā daļā, tā lai tiešām varētu skaidri redzēt, ka ir ar Centrālā Ameriku brīvās tirzniecības līgums. Uh, par Ukrainu bija tikšanās, par Singapūru uh, bija tikšanās ar Eiropas komisijas galveno sarunvedēju. Tālāk ir sestais un septītais punkts kopīgās debatas par Centrālā Ameriku. Un pirmkārt runāsim par nolīgumu, ar ko izveido asociācijas starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Centrālā Ameriku no otras puses, un mūsu referents nav klāt, Pablo Zalba nav klāt, tāpēc arī runās Marija Karēja. Un šī jau ir otrā uh, viedokļa apmaiņa Jūs noteikti atcerāties, ka AFET nolēma pieņem lēmumu pret mūsu vēlmēm, un otrais aspekts ir aizsarg pasāk, par aizsāk pasākumu klauzulu. Šeit ir mūsu atbildība, un Lahtfrīldi kungs ir mūsu referents. Nu, tad sāksim ar pirmo ziņojumu lūdzu Marija Korē. Gracias, prezidente. Eh, Estimado kolēga. Paldies, priekšsēdētāji. Godētie kolēģi, es eh, runāšu mana kolēģa vārdā, Pablo Salbas vārdā. Viņš šodien nevarēja ierasties, lai skatītu šos punktus. Vispirms asociācijas nolīgums starp Eiropas Savienību Centrālā Ameriku un pēc tam uh, arī aizslēgt pasākumu klauzulu un banātu izniecības stabilizācijas mehānismu īstenošanu, tātad nolīgums ar uh, Eiropas Savienību Centrālā Ameriku, Kolumbiju, Peru. Es gribētu vispirms uzsvērt Eh, to, kāda ir mūsu Startautiskās tirsniecības komitejas nostāja. Mēs vēlamies, lai šīs asociācijas eh, nolīgums ar Centrālu Ameriku tiktu eh, pārakstīts. Tas ir ļoti svarīgs Centrāla Amerikai, bet arī, protams, mums, Eiropas Savienībai. Uh, No vienas puses mums ir politiskais uh, spēks, kas izriet no šī nolīguma, ja tas ir pirmais bija reģionālais nolīgums, kas tiek parakstīts pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Šis ir ļoti svarīgs precedents, kas norāda uz sadarbību ar attiecīgo reģionu. Nolīgumā mēs arī vēlamies in, veicināt politisku integrāciju Centrāla Amerikā. Tas ir ļoti svarīgs signāls. Arī Panama. Uh, mm, ir iekļauta, un tas ir ļoti būtiski. Un stiprināt, kā arī šo saiknes ar Eiropas Savienību attiecīgo reģionu, tam ir arī spēcīgs sociālais aspekts. Ļoti daudzos aspektos, arī cilvēktiesību uh, jomā, mēs redzam arī, ka Eiropas Savienība šeit ir ļoti mētiecīgi noskaņota, lai varētu uh, ievērot visus šos uh, uh punktus. Uh, kā arī līdzsvars, kāds uh, tiek nodrošināts juridiskās uh, noteiktības un investīcija jomā, kas ir ļoti nepieciešama uh, attiecībās ar dažām valstīm tā arī sabotās vārdā ļoti svarīgi nodrošināt tā, reģiona uh, eh, izaugsmu. Šeit mēs runājam par diviem reģioniem, kas ir saistīti ļoti cieši gan kulturāli un vēsturiski. Mēs gribam vēl vairāk stiprināt šīs saiknes, veicināt arī uh, preču un pakalpojumu apriti, lai uzlabotu arī dzīves līmeni attiecīgajā reģionā. Vēlos arī uzsvērt dažus svarīgākos elementus šajā nolīgumā, kas būs noteikti svarīgi precedenti arī turpmākiem nolīgumiem. Es uh, īpaši arī šeit vēlos uzsvērt geogrāfiskos indikātors un kas attiecas uz uh, īpašumu. Un šeit uh, arī atsaucamies uz to, kas tiek teikts PTO. Tiek runāts arī par veselības fitosanitārajiem noteikumiem, kāda ir PTO par konkurenci, par konkurēt spēju. Mēs runājam arī par iepirkumu, kas ir ļoti svarīgs aspekts arī reģiona izaugsmēji un kohēzijai. Tālāk runājot arī par aizsarga pasākumu klauzulām un par eh, banānu tirsniecības eh, mehānismu īstenošanu. Arī šeit mēs ņemam vērā svarīgus punktus, lai varētu uzlabot nolīgumu. Priekšsēdētājs pārtos runātāju, lai varētu vienkārši runātāju izteikties nedaudz lēnāk, lai varētu tulk vispār spēt iztulkot. Como digo, en relación a la clausura del Jā, kā jau es sacīju, tad runājot par šīm aizsardz pasākumu klauzulām un banātiesniecības stabilizācijas mehānismu, uh, grozījumos mēs uh, uh, runājam par izmaiņām, kas mums liekas nepieciešams, lai uh, abi šī nolīguma arī tuvinātos arī tam, kāds ir noslēgts ar Dienvidu Koreju. Šis nolīgums bija precedents Eiropas Savienības likumdošanā. Tādējādi. Uh, Mums būtu jāpiemēro tieši tādi paši kritēriji, lai varētu labāk īstenot, piemērot šos nolīgumus, lai vienkāršāk arī komisija pēc tam būtu um, kontrolēt nolīgumu piemērošanu. Dalībvalstīm ir ļoti svarīgi arī domāt par nolīgumu ietekmi uz Eiropas Savienību kopumā. Mēs zinām, ka varbūt šī regula nav tā labākā vieta, kur iekļaut visus mūsu uh, svarīgos punktus, taču mēs gribētu, lai komisija ņemtu to vērā. Un visbeidzot, un šeit arī izmantoju uh, komisijas klātbūtni, es vēlētos jautāt, teikt, ko tā domā par. Um, to, kā notiks notikuma attīstība nākotnē, papildus tad, darba grafikam, kas jau ir paredzēts. Tālāk Jorgs Laikreits un Langas kungs runās viņu ar. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, Leifert kungs nebija, nav klāt, jo viņam Austrijā ir jātiekas ar svarīgiem cilvēkiem, tāpēc arī viņš palūdza, lai es viņu pastāstu tagad par svarīgākajiem aspektiem attiecībā uz aizsarg dzīves klauzulu. Uh, ar Centrālu Ameriku nolīgumā. Te ir 16 grozījuma priekšlikumi, kas tika iesniegti, kas kopumā ir arī paša referenta domu gaitā. Ir daži grozījumi, kur vēl, vēl jāpārbauda, vai Eiropas Savienības institūcijas, institūcija kompetences netiek pārkāptas. Piemēram, runājot par komisijas eh, kompetencēm, par padomas kompetencēm, parlamentu kompetencēm, tā, lai viss tiktu pareizi sadalīts. Bet runājot par asociācijas nolīgumu, ir ļoti svarīgi, lai asardzības klauzulas būtu konsekventas un lai stabilizācijas mehānisms tiktu izveidots precīzs un lietojams. Referents no parlamenta puses uzskata, ka jautājumi, kas ir saistīti ar sociāliem jautājumiem, ar ilgspējīgo attīstību, cilvēktiesību aizsardzību, ka visi šie aspekti noteikti jāiekļauj. Protams, pārbaudot tīri juridiski, tad visi šie grozījumi pēc referenta domām ir jāiekļauj. Um, grozījumi kas vēl ir jāpārbauda, tīpaši to darīs juridiskais dienests, kā arī citi juristi. Ir paredzēts, ka šo pārbaudi varēs pabeigt diezgan drīz. Un, protams, būs jāatrisina attiecīgi jautājumi. Un tad mūsu referents nāks klājā ar kompromisiem, tā lai varētu pēc iespējas ātrāk noformulēt galīgos var izcinājums attiecībā uz tiem mērķiem, ko šobrīd mūsu kolēģi ir formulējuši grozījuma priekšlikumos. Mēlos pateikties kolēģiem, kas ir palīdzējuši uh, ziņojuma tapšanā un ceram, ka pavisam drīz būs labs risinājums. Sāksim diskusijas par abiem jautājumiem. Mūsu nostāja par pašu tiesniecības nolīgumu, par aizsardzību pasākumu, regulu. Un pirmais runātājs Maklārkins eh, kundze. Ecergrup lūdzu. Paldies, priekšsētē kungs. Asociācijas nolīgums ir ļoti laba iespēja abām pusēm, arī tirznie, tirgus eh, atvērtība, veicināt eh, investīcijas un iepirkumu un tam līdzīgi. Uh, Tas, eh, protams, ir tālāk par esošajām tiesniecības eh, attiecībām. Tas arī ļaus arī stiprināt politisko dialogu asociāciju nolīgumu ietveros. Esmu arī ļoti priecīgi redzēt, ka Eiropas Savienība un Centrāla, tir, eh, Centrāla Amerika arī varēs runāt par dažādām, dažādiem jautājumiem, to starp arī cilvēku tiesību, arī Eiropas Savienība būs, protams, savu labu no šī nolīguma. Šīs ir divvirzienu attiecības un būs pieeja 500 miljonu patērētājiem. Mēs zinām, ka arī atkarīgi attiecīgie ietekmes novērtējumi mm, norāda arī uz to, ka ievērojami arī mm, par vairāk kā diviem miljardiem arī palielināsies šīs tirdzniecības uh, um, skaitļi, kas varētu samazināt tādējādi arī nabadzību. Uh, projekta uh, ziņojuma projekts arī par stabilitātes uh, mehānismu un aizsargu pasākumu klauzulu. Mēs to varam arī atbalstīt, bet mums arī ir uh, satraukums pār dažiem aizsardzības uh, pasākumiem, kas ir minēti, daža, m, mm, kas ir paredzēti dažiem Eiropas Savienības reģioniem. Es nedomāju, ka nolīgums valsts palgarināt stabilizācijas mehānismu vēlāk par 2020. gadu. Tas nav nekad bijis pastāvīgs stabilizācijas mehānisms un ir risks, ka varētu tādēļ tiks upurēts viss nolīgums. Līdz ar to nevajadzētu tad runātu par serious deterioration, uh, mm, kas te ir arī minēts, jo tad varētu domāt, kā te ir uh, paredzēti vājāki kritēriji, varbūt būtu jāizvēlas kāds cits formulējums, nesniegt iespaidu arī par to, kā arī mazākais negatīv, mazākā negatīvākā ietekme banānu ražotāju sit, situācijai šajā reģionā, ka tas varētu radīt šī stabilizācijas mehānisma īstenošanu. Šis nolīgums arī sabā pusēm. Esmu nedaudz satraukta par sekām, ja mēs uh, šeit uzstājam pārāk par, uh, par pārāk lieliem aizsardzības mehānismiem. Nav Josef Andrēs. Paldies, Josef Andrēs, senī lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, es gribētu runāt par šo aizsargu pasākumu klauzulu. Mēs nācām klajā ar vienu grozījumu. Lai ņemtu vērā šos protekcionismu kritērijus, par kuriem runāja kolēģi brīdi atpakaļ, un šeit es runāju par īpaši attālinātiem reģioniem. Par šīm klauzulām mēs runājam grozījumā, lai varētu piemērot automātisku, automātisku mehānismu tieši šiem attālajiem reģioniem, kas. Um, pārtiek tikai un vienīgi no šī banānu ražošanas. Klauzula tika pieņemta, lai mēs tādēļ varētu aizsargāt savus reģionus un um, to produkciju. Un tur ir jāparedz arī konsultācija procedūra, jū, un arī paši pasākumi nu, muitas tarifu jomā, un mēs redzam, ka šeit nav pietiekama aizsardzības pasākumi. Mēs uzskatām, ka 12.4 pāns uh, būtu jāpiemēro, tas attiec uz šīm aizsardz pasākumu klauzulām, un uzskatām, ka būtu konsekventāk piemērot šo pāntu, šo klauzulu tādā veidā, kā mēs to interpretējam šeit Eiropas parlamentā. Un tagad uzlasīsim komisiju. Frontīnī kungs. Kur jūs esat? Yes, you are not Kaspar Frontīnī, are you? Yes, uh, okay. I'm here, but since... Uh... Jā. Tā kā lielākā daļa jautājuma attiecas uz aizsargu pasākumu klauzulu, tad atbildēs mans kolēģis, kurš ir atbildīgs tieši par šo klauzulu aspektu. Paldies, priekšētāj kungs! Mani sauc Logan Buller, un esmu strādāja arī tirsniecības ģenerāla direktorātā. Mēs jau pagājušajā reizē runājām arī par šo jautājumu. Arī man, man kolēģi no lauksaimniecības ģenerāla direktorāta kolēģis runās par banānu stabilizācijas mehānismu. Es runāšu par citiem jautājumiem un atbildēšu jautājumiem. Nu tad sākumā. Alanga kungs arī atgādināja, ka šeit ir svarīgi ar šo aizpasākumu mehānismu grozījumu arī sasaucas ar FTA. Un to arī uzsvēra šī komiteja kad grozījumi arī sasaucas ar to, ko mēs attīstījām un izstrādājām attiecībā uz Dienvidu Korejas aizsargu pasākumu klausos mehānismu. Bet un nu, tiešām dažkārt sarežģītais grūtākais darbs tieši ir ar detaļām. Tad nu pie tā arī piekavēšos. Grūzīm, kas ir mūsu priekšā, attiec uz Centrālā Ameriku, manuprāt, tie sadalām trīs grupās. Viena grupa, kur mēs runām, kas loks ir uzlikts uz komisiju un uz Eiropas Savienības uzņēmumiem, tad ir grupa, kur uh, izskatās, ka ir nepieciešams veikt papildus darbu, lai varētu pilnībā varētu sasniegt uh, grozīmā paredzētos mērķus. Un trešā grozījuma grupa joprojām problēma ar F, atbilstību FTA. Par pā, pēdējo gro, grozījumu grupu runās mans kolēģis, es par pirmajām divām grupām izteikšos. Pirmā lieta, kur mēs redzam šo slogu, kas ir uzlikts uz komisiju un Eiropas Savienības uzņēmumiem grozījumos mēs redzam, ka ir priekšlikumi tad, uh, papildu ziņojumiem, kādi komisijai jāsniedz parlamentam. Mēs saprotam, protams, ka ziņojumi ir ļoti svarīgi lai parlaments arī varētu uzraudzīt uh, brīvās tirsniecības nolīgumu īstenošanu. Tajā pat laikā ziņojums nozīmē arī slogu administrācijai, un tas ir visai sarežģīti laikos, kad uh, tiek mazināti resursi. Līdz ar to ir jāatrod uh, ļoti delikāts līdzsvars, lai varētu ar, uh, savienot šos pretrunīgos mērķus. Uh, Ziņojam par monitoringu prasībām, 33. un 41. grozījums. Es atsaucos tikai vienīgi uz 33. kā uz piemēru. Komisijai būs jāziņo pār uh, ieteikumu. Mēs novērtojam arī uz cenu. Uh, Uh, politiku, Eiropas Savienības ražošanas nozari, jo īpaši ņemot vērā kooperatīvas un mazos uzņēmumus. Šāda veida informācija komisijai nav pieejama. Pretēji, piemēram, importa statistikas datiem, tad, lai komisija varētu sagatavot šādu ziņojumu, tā būs jāvēršas pie uzņēmumiem, jāpieprasa informācija un arī jāpārbauda tā tad mums ļoti uzmanīgi ir jāpārdomā, vai mēs gribam tiešām šādu slogu paredzēt uh, komisijai un uzņēmumiem. Otrā grozījumu grupa. kur ir nepieciešams tad vairāk papildus darba, lai varētu sam, sasniegt šo grozījumu mērķi. Un šeit atsaucos uz 32, 36 un 40 grozījumus. Un sastais es tā kā piemēru minēšu. 36. Pie, eh, grozījuma mērķis ir definēt, ko nozīmē nopietna kaitniecība uzņēmumiem, kas ir attālākajos reģionos. Tas ir labi, tas uzlabo pārā, pāredzamību un paredzamību. Uh, nopietns pārkāpums ir nosacījums, lai varētu piemērot aizsargu pasākumu klauzulas šiem reģioniem. Tālāk piedāvāt eh, definīcija attiecas arī uz nopietna eh, serious injury, arī nopietnu šo pārkāpumu konceptu, kas ir jānosaka slieksnis, lai varētu paredzēt pasākumus pilnīgi visai Eiropas Savienībai Un šis kaitējums ir daudz svarīgāks nekā pasliktināšanās. No, nekā nopietni pasliktināšanās. pasliktināšanās. Tad, tad nopietnas kaitējums un nopietna pasliktināšanās ja mēs te sajaucam šos konceptus, tad mēs vienkārši iešāsim sev pēdā, jo mēs padarīsim daudz grūtāk uh, to situāciju, kad mēs piemērosim šos aizsardz pasākums attālākajiem reģioniem, un mēs iesim līdz ar to tālāk nekā, kas ir prasīts FTA. Par to būs jādomā noteikti. Un šeit tiek atsaucas arī uz 38, 39 grozījums, kas eh, arī piedāvā, lai parlamentām būtu tiesības pieprasīt, eh, uzsākt izmeklēšanu. Un šeit atsaucos arī uz risinājumu, kāds ir nolīgumā ar Koreju. Un varbūt arī uh, tas mums būtu jāizskata pirms spērām tālākus soļus šajā procedūrā. Tālāk par banāniem vārds uh, Džonam. Uh, Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Es uzskatu, ka parlaments nevēlas pieņemt tādus grozījumus, kas būtu pretrunā ar uh, apņemšanos, kas ir iekļaut brīvās tirzniecības līgumā un kas um, sagrozītu tur panākto līdzsvaru. Bet tomēr ir virkni grozījumi iesniegt priekšsēdētāji, kas ir nesavienojami ar brīvās tirzniecības nolīguma būtību. Pirmais no šiem grozījumiem. Pirmā grupa ir tāda, kas ierosina pagarināt pēc 2020. gada banānu stabilizācijas mehānisma darbību. Tie ir 34., 35. un 36. grozījums. Šis mehānisms tika izveidots kā pagaidu pasākums pārējas uh, periodam tarifu pazemināšanas kontekstā, un tas nebija iecerēts kā pastāvīgs mehānisms. Mūsu uh, Dienvidu Amerikas partneri pat nevar iedomāties, ka tas varētu būt pastāvīgs mehānisms. Protams, pēc 2020. gada tomēr ir iespējams veikt uh, pasākumus, tā kā viss vēl nav zaudēts. Otrā grozījumu grupa, kas ir pretrunā ar eh, brīvās tirzniecības nolīguma normām, ir tie, nolīgo, tie grozījumi, kas ierosina automātiski iedarbināt banānu aizsargu pasākumus, kad ir sasniegts noteikts tirzniecības apjoms. Šeit ir runa par 42. un 44. grozījumu. Tas tie mums radītu diezgan būtiskas juridiskas problēmas. Mūsu Centrāla Amerikas partneri mm, nav piekrituši tam, ka banānu stabilizācijas mehānisms tiktu iedarbināts automātiski pēc robeža apjoma sasniegšanas un otrkārt jāņem vērā arī Pasaules tirsniecības organizācijas dimensija. Ja banānu stabilizācijas mehānisms tiktu iedarbināts automātiski, tas kļūtu par tarifu kvotu un būtu pretrunā ar PTO nu, vienošanos par banānu tirzniecību, kas paredz, ka Eiropas Savienība nevar noteikt banānu tirzniecības kvotas. Līdz ar to tas būtu nesavienojams ar PTO noteikumiem. Priekšsēdētāji, mēs pilnībā atzināmies, cik banānu jautājums ir uh, sensitīvs atsevišķām dalību valstīm, atsevišķiem Eiropas Savienības reģioniem Un tādēļ arī šis nolīgums pilnībā neliberalizē uh, tirzniecību ar banāniem. Ir paredzēti joprojām tarifi. Otrām kārtām ir paredzēts īpašs mehānisms attiecībā uz banāniem, un treškārt, kā to norādīja Wolfgangs, privās tirzniecības nolīgumā ir iekļautas īpašas normas, kas paredzēts īpaši attāliem Eiropas Savienības reģioniem un uh, aizsarga pasākumu klauzulu šiem reģioniem. Līdz ar to mēs uzskatām, ka šo reģionu intereses ir ņemtas vērā. Paldies, priekšsēdētā. Thank you. Paldies. Tagad atgriezīsimies pie uh, referenta viedokļa. Lūdzu, referenta pārstāvēja vārds. Paldies priekšsēdētājiem. Pavisam īsi vēlējos uh, pateikties visiem, kas uh, piedalījās uh, šā jautājuma apspriešanā vēlos pateikties arī komisijai par tās ieguldījumu un vēlos atgādināt visiem, cik šīs nolīgums ir svarīgs Centrāla Amerikai. Liels paldies, Lange, nakungs! Paldies, es jau esmu teicis, ka Šeit vēl ir jāatrisina vairāki jautājumi attiecībā ar uh, konsekvenciem, ka ir nepieciešams juridiski pārbaudīt. Te pašā laikā mēs, protams, varam skaidri un gaiši pateikt, ka šis ir juridiski leģitīmi un mēs varam attiecīgi palikt pie saviem grozījumiem un noteikti mūsu referents nāks uh, klajā ar kompromisa variantiem. Un liels paldies visiem par komentāriem. Thank you. Paldies. Tagad par darba grafiku. Mums vēl jāpieņem lēmums par abiem šiem jautājumiem par regulu un atzinumu par nolīgumu. Es vēlējos jūs informēt, ka priekšsēdētāja konference ir nolēmusi ka piekrišanas lēmums par asociācijas līgumu, ieskaitot tirzniecības nolīgumu, uh, ir jāpieņem ārlietu komitejai. Un uh, mums uh, nav atļauts pieņemt lēmumu par tirzniecības nolīgumu, kas ir juridiski nepamatoti, bet uh, priekšstādātāja konference nolēma, ka AFET ir jāpieņem uh, iniciatīvas ziņojums pirms uh, šī asociācijas līguma apstiprināšanas un ir jāizmanto 50. reglamenta pāns par padziļinātu sadarbību. Uh, Jautājums, uh, vai AFET ievēro šo priekšstādātāju konferences lēmumu vai nē. Tā, šāds lēmums vēl nav pieņemts attiecīgajā komitejā. Nu, pagaidīsim, ko AFET lems. Un, uh, ja viņi ievēros ja šo norādījumu, tad mēs arī tiksim iesaistīti šajā procesā kā asociētā komiteja. Un līdz ar to par darbu grafiku vēl ir jālēmj. Tagad astotais darba kārtības punkts. Tirzniecības nolīguma starp Eiropas Savienību un Kolumbiju un Peru paredzētās divpusēju aizsargu pasākumu klauzulas un banānu tirzniecības stabilizācijas mehānisma īstenošana. Tas ir uh, standārta tirzniecības nolīgums, un tas uh, mm, nav brīvās tirzn... Uh, asociācijas nolīgums. Cerams, ka procedūra nemainīsies afēt šajā gadījumā. Šeit uh, mēs esam atbildīga komiteja. Sāksim uh, apspriest uh, aizsargpasākumu klauzulu. Jā, lūdzu. Mm priekšsēdētāji. Diemžēl pēc 20 minūtēm man jāvada mašreka delegācijas sanāksme. Varbūt mēs varētu mainīt um, darba kārtības punktu izskatīšanas secību, jo man pēc 20 minūtēm jādodas prom, vai kolēģi neiebilst. Priekšsēdētājs labi, tad Samainīsim vietām 8 un 9 punktu. Tagad pāriesim pie 9 punkta Eiropas Savienības tiesniecības nolīgums ar Kolumbiju un Peru. Uh, mēs esam atbildīgā komiteja, šī ir otrā viedokļu apmaiņa un referen referents pārstāv tautas partijas grupu. Ministru padoma vēl nav apstiprinājuši šo nolīgumu, un mums ir arī jāizlēm par to, kāda procedūra parlamentā tiks izmantot šai gadījumā, bet mēs jau varam organizēt viedokļu apmaiņu, un šī ir otrā viedokļa apmaiņa, tā kā vārds uh, referentam. Jā, paldies. Pirmkārt, mēs esam nolēmuši atbalstīt sociālistu un demokrātu grupas ierosinājumu iesniegt mutisku jautājumu komisijai uh, un darīt tos ar uh, INTA komitejas starpniecību. Rīt mēs esam uh, paredzējuši balsot par šo mutisko jautājumu. un cerams, ka varēsim to iekļaut māju otrās plenāras sesijas darba kārtībā Strasbūras uh, sesijai. Un uh, e, vajadzētu arī pieņemt rezolūciju pēc debatēm, uh, paužot mūsu nostāju par tiesniecības un netiesniecības aspektiem, uh, pirms mēs uh, lēmjām par šo nolīgumu septembrī pēc, un līdz ar to mēs varam arī noteikt grozījumu iesniegšanas termiņu. Mani informē, ka ir jāparedz arī uh, laiks tūkošanai, tātad uh, šos grozījumus var iesniegt līdz 8. māja pēcpusdienai. Tad mēs varētu apspriest šo jautājumu mūsu komitejas māja sanāksmē un uh, varētu arī nobalsot par to vēl pirms Strasbūras jūnijas sesijas. Jūs noteikti zināt, ka mēs vēlamies panākt visu grupu ieguldījumu, un es šeit skatos arī uz Dēvidu Mārtiņu, tiešām mēs vēlamies iesaistīt visus, lai paustu parlamenta viedokli par šo jautājumu. Mums ir jābūt paraugām attiecībās ar trešajām valstīm, un viņiem ir jābūt patiesiem partneriem, nevis vienkārši jāstāv malā un jānoskatās, ko mēs viņiem uzspiežam. Tātad šīs ir uh, valstis, kas vēlas būt mūsu partneri, un pret viņiem ir jāizturas kā pret partneriem. Diemžēl das, dažkārt uh, skan tādas uzstāšanās, uh, runātāji uzskata, ka viņi zina vairāk par šīm valstīm nekā tie cilvēki, kas dzīvo paši šajās valstīs. Un mēs vēlamies dažkārt uzspiest uh, tādus noteikumus šīm valstīm, kas pat nedarbojas Uh, mūsu valstīs, piemēram, Startautiskās darba organizācijas 169. konvenciju, ko 24 no 27 dalību valstīm nav ratificējuši, bet, piemēram, Kolumbija to ir ratificējusi. Tālāk 185. konvencija vēl trīs dalību valstis to nav uh, ratificējušas. Šeit ir runa par kolektīvu kolektīvo uh, līgumu slēgšanas tiesībām. Es domāju, ka mēs vēlamies uh, pozitīvas un uh, cieņas pilnas attiecības ar mūsu partneru valstīm. Tālāk daži vārdi par nolīguma nekomerciāliem aspektiem. Uh, Es gribu atgādināt kolēģiem, ka tirsniecības līgums starp Kolumbiju un ASV stāsies spēkā jau 15. maijā pēc pāris nedēļām. Gribu norādīt, ka gan Kolumbija, gan Peru ir veikušas ievērojams pasākumus, lai uh, iedibinātu cilvēku tiesību, darba tiesību uh, Uh, respektu un uh, nodrošina ilgtspējīgu attīstību, lai nodrošinātu augstus standartus pilsoņiem. Ies, šajā darbā ir iesaistījušās uh, politiskās partijas, nevalstiskās organizācijas. Tomēr daudz, kas vēl ir darāms Peru attiecībā uz jauno tiesību aktu īstenošanu, kuru mērķis ir pārvarēt tādas problēmas kā nabadzība, vārdarbība, korupcija, pilsoņu karš, kas Kolumbijā turpinās jau 50 gadus cīnīties pret narkotiku tirzniecību, pret nesodītām slepkavībām un citām negatīvām parādībām. Ir fakts, ka Kolumbijā un Peru ir ievērojamas pārmaiņas notikušas cilvēktiesību situācijā pēdējo gadu laikā, tīpaši Kolumbijas gadījumā, kad tika ievēlēts jaunais prezidents. Un es vēlos atsaukties uz Amnesty International, kas ANO cilvēku tiesību padoms 90. sesijā, kas notika pagājušajā mēnesī Ženēvā, norādīja, ka uh, ir uh, apņēmību Kolumbijā ja cīnīties par cilvēktiesībām un apkarot nesodāmību šai valstī. Valdības attiecības ar cilvēktiesību organizācijām ir bijusi, bijušas konstruktīvas, ir tīpaši salīdzinājumā ar iepriekšējām administrācijām. Valdība ir īstenojusi uh, politiku, lai sniegtu atbalstu daudziem, bet ne visiem bruņoto konfliktu upuriem. Ja šie pasākumi tiks īstenoti efektīvi, tad uh, tie palīdzēs uh, atdot uh, īpašniekiem konfiscētos zemes platības. Cilvēku tiesību uh, tiesību aizstāvi un militāri personas ir uh, iesaistījušās šai procesā, ir ievērojami samazinājies uh, arotbiedrību aktīvistu slepkavību skaits. Uh, tas ir samazinājies no 150 uh, gadījumiem gadā līdz 26 gadījumiem pagājušajā gadu. Un tas notiek tādēļ, ka Kolumbijas valdība ir ievē, ieviesusi pasākumus, lai apkarot nesodītās arotbiedrību un cilvēktiesību aktīvistu slepkavības, ir palielināts prokuratūras izmeklētāju skaits, kas izmeklē tieši pret arotbiedrību aktīvistiem vērstos, vērstās slepkavības. Un šo izmeklētāju skaits ir pieaudzis no 100 līdz 240. Vien saskaņā ar starptautis starptautiskās darba organizācijas datiem uh, pagājušajā gadā 20 astoņi uh, cilvēki ir notiesāti par uh, šādiem um, noziegumiem un vairāk nekā 350 personas ir arestētas. 11 tūkstošiem cilvēku tiek nodrošināta aizsardzība, tā skaitā arotbiedrību aktīvistiem un uh, pašvaldību darbiniekiem. Šai programmai finansējums ir palielināts no 105 līdz 120 miljoniem, un es gribu atgādināt, ka pēdējo divu gadu laikā nogalinātie uh, arotbiedrību aktīvisti nebija iekļaut šajā aizsardzības programmā. Um, es uzskatu, ka mums ir jāturpina konstruktīvs dialogs ar partneru valstīm, lai iedibinātu augstākos cilvēku tiesību standartus šais valstīs. Mums ir jāturpina dialogs par cilvēku tiesībām, kas tika uzsākts brīvprātīgi 2009. gadā ar Eiropas parlamentu, kas notiek divreiz gadā. Un tas ir skaidrs apliecinājums tam, ka Kolumbijas valdība ir atvērta dialogam par cilvēktiesībām ar Eiropas Savienību un citām starptautiskajām organizācijām, un šādu precedentu uh, citviet pasaulē nav. Runājot par cilvēku tiesību aizsardzību. Te ir nepieciešams garantēt cilvēku tiesības skaidri norādot, un pirmajā pantā tas ir arī teikts, un es pat nocitēšu, ka ir nepieciešams uh, ņemt vērā demokrātiskos principus, cilvēktiesību pamatas, kas ir iekļautas vispārējā cilvēktiesību deklarācijā, kā arī, protams, jāievēro tiesiskuma princips. Tas viss attiecās uz starptautiskajiem aspektiem. Tas viss iekļaujās būtiskākajos nolīguma punktos, ņemot vērā cilvēktiesību un demokrātijas principu ievērošana. Uh, Uh, neievērošanu, tad to varēs uzskatīt par tirzniecības nolīguma materiālo pārkāpumu, un tādā gadījumā varēs uh, iedarbināt attiecīgo mehānismu, respektīvi pārtraukt uh, līguma darbību vai arī pilnībā to atcelt. Manuprāt, te jau ir pietiekami stabili un obligāti noteikumi. Turklāt es arī uzskatu, ka tirzniecības nolīgums būs pietiekama garantija, lai nodrošinātu investīciju uh, Uh, uh, efektivitātē, kas iekļautu gan ilgspējīgu attīstību, gan arī uh, vides aizsardzību, ņemot vērā visu standartus attiecībā uz darbinieku un vides uh, tiesību aizsardzību. Un, protams, ievērojot arī ilgtermiņā attīstības aspektus, ņemot vērā to visu, mēs noteikti veicināsim to, lai uh, uh, pilsoniskās sabiedrības principi tiktu pilnībā ievēroti un tā, lai tas attiec, attiektos uz abām partneru valstīm. Mēs noteikti attiecībā uz Eiropas parlamenta jaunajām tiesībām um, starptautiskos nolīgumos īstenosim sava, savas kompetences, un uh, 2013. gadā, kad ir paredzēts noslēgt šo nolīgumu, mēs noteikti iesaistīsimies uh, Ir paredzēta arī tikšanās starp INTE un cilvēktiesību apakškomiteju, lai varētu izrunāt visus šos jautājumus. Nobeigumā teikšu, manuprāt, būtu nepieciešams raudzīties uz šo nolīgumu kā uz iespēju mainīt attieks, mainīt pieeju, tā lai mūsu partneru valstīm būtu iespēja mainīt daudzus aspektus un ņemot vērā ratifikācijas sarežģīto procesu, uh, Varu teikt, ka esam ļoti neapmierināti ar to, kā Peru izturās pret mūsu geogrāfiskajām norādēm un iekšē procedūru, kas ir nepieciešama, lai to pieņemtu. Šeit es runāju par nolīgumu, ko parakstīja visas dalību valstis, un komisijas galīgais paraksts nav paredzēts līdz brīdim, kad geogrāfiskās, geogrāfiskās norādes tiks ratificētas. Ja vien es pareizi atceros, mums ir kādi 116 norādes no 250, kas ir iekļaujamas noliegumu, un šeit Eiropas Savienība skaidri parādīja, ka tā ir, ka tā ir absolūtā sarkanā līnija, Kolumbija jau daudz ko ir izdarījusi, bet joprojām vēl kāds 50 norādes ir palikušas neakceptētas. Uh, runāja ļoti konkrēti par, um, par tirzniecības nolīgumu. Nē, esmu um, redzējis vēl pagaidām nekādus tādus īpašus komentārus oficiālajā diskusijā. Tāpēc es tiešām ceru, ka jūs šo rezolūciju atbalstīsiet, kā arī atbalstīsiet priekšlikumu, lai varētu panākt vienošanās. Lielas paldies! Lielas paldies par jūsu vārdiem, par paldies arī, ka jūs tik labi pamatojāt jūsu pozitīvo vērtējumu attiecībā uz Eiropas Savienības no vienas puses un Kolumbiju un Peru uh, tirzniecības nolīgumu. Bernt Lange un Mario David mūs sagatavojuši ziņojumus, un šie ziņojumi jums ir pieejami. Un lūdzu, izpētiet šo ziņojumus. Nākamais jautājums, lūdzu, Lange kungs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Pirmkārt, Mēlos pateikties referentam par to, ka viņš mūsu iniciatīvu ir turpinājis, respektīvi tā bija iniciatīva par rezolūciju paralēli jautājumam komisijai. Viņš atbalstīja šo iniciatīvu tā, lai varētu atrisināt tās neskaidrības, kas pagaidām vēl paliek. Un attiecīgi nolīguma vājos punktus atrisināt. Un tik tiešām Esam šobrīd pārliecināti, ka tirsniecības nolīgumā ir arī vāji punkti. Cienījamie kolēģi, arī joprojām ir absolūti skaidrs, ka princips paliek princips, ka tirzniecība nav politika pati par sevi, bet tirzniecība var izmantot kā instrumentu, lai uzlabotu situāciju attiecīgais valstīs. Tātad ar tām valstīm, ar kurām mēs tirgojamies, tā lai tur cilvēkiem būtu labāka dzīve. Protams, ņemot vērā šo principu, mums vēl jāizskata vairāki momenti, respektīvi, kā paralēli tirzniecības nolīgumam mēs varam īstenot uh, savus priekšlikumus, kas attiecinātu, lai attiecinātu uh, šo noliegumu uz situācijas uzlabošanos attiecībā uz cilvēktiesībām. Un tāpēc arī mums skaidri un gaiši jāpasaka, kur mēs vēlamies, kurās konkrētās jomās mēs vēlamies panākt papildu vienošanos. Jā, ir absolūti skaidrs, ka Kolumbijā arī lietas virzās uz priekšu. Tas ir absolūti skaidrs un tas ir ļoti pozitīvi. Tā arī jāpasaka. Es uzskatu, ir tīpaši runājot par upuru likumu, tā lai atbrīvotu cilvēktiesību aktīvistus, un sākot ar šo gadu, kad uh, līkums ir stājies spēkā, un pateicoties uh, šī likuma īstenošanai, uh, tiek uh, jau laboti vairāki gadījumi, ka cilvēki ir padzīti no savas dzīves vietas vai ir ne nelikumīgi apcietināti. Es teiktu tiešām, ka Kolumbijā lietas virzās uz priekšu. Tas ir process, lai Kolumbija mainītos, un pateicoties papildu uh, uh, nolīgumam, mēs varam šo situāciju uzlabot. Un tas arī ir mūsu mērķis. Un, ja mēs paskatāmies uz mūsu nolīgumu, tad man šeit uzreiz ir jāuzdod trīs jautājumi. Pirmkārt, nolīgumā ir teikts, ka starp partneriem, kas ir Eiropas Savienība, kā arī Kolumbija un Peru, uh, ir uh, obligāta vispārējā cilvēktiesība deklarācija. Tas it kā pasaka visu, bet, cienījami kolēģi, te pašā laikā arī neko, jo nekas nav precizēts, nav specificēts, kāda, kuri deklarācijas punkti un saskaņa ar kādiem noteikumiem tiek pārbaudīti. Un um, kas ir svarīgi, šeit nav uzraudzības mehānisma, nekas vispār nav pateikts par to, kurš uh, pārbaudīs vispārīgo noteikumu izpildi. Un tāpēc esmu pārliecināts, ka ir ļoti svarīgi, lai būtu uzraudzības vai monitoringa procesa attiecībā uz vispārīgo noteikumu ievērošanu. Cienījamie kolēģi, tad vēl paliek jautājums par to, kas notiek, ja viens no līguma partneriem saka, nu, piemēram, Kolumbijā, uh, pamana, ka kāds no noteikumiem netiek ievērots Eiropā. Kas notiek tādā gadījumā, ja viņi kaut ko tādu konstatē? Tad sanāk vienīgā iespēja ir vienkārši atteikties no nolīguma, taču tas būtu iespējams tikai tad, ja padomē tiktu panākta balsu balsu uh, pilnīgs, uh, pilnīga vienotība. Bet es nedomāju, ka tas ir adekvāts veids, kā mēs varam šeit vienoties. Tāpēc arī, manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai jautājums par uzraudzību, par monitoringu tiktu atrisināts tieši attiecībā uz cilvēku tiesību ievērošanas mehānismu. Tātad pirmkārt jautājums par uh, to, kāda ir noteikumi, lai šīs tiesības nostiprinātu, bet tad paralēli ir jābūt arī me uzraudzības mehānismam. Tas bija pirmais aspekts. Otrais ir saistīts ar to, ar 276. un 277. pantu trešo punktu. Un šis ir jautājums par uh, nolīgumā esošajiem uh, ilgspējīgas attīstības punktiem. Runājot par tiesiskajiem aspektiem, jā, pirmajā punktā mums ir cilvēktiesību principi pirmajā, pašā pirmajā pantā, taču savukārt vēlāk mums ir atsevišķi sociālie aspekti un atsevišķie vide, vides aspekti. Un runājot no tiesību uh, sistēmas viedokļa, tad ir jāsaprot, ka ja mēs no sākuma izsakam vispārējos principus un tad vēlāk precizējam, uh, tad ir ļoti svarīgi saprast, kāda ir saikne starp vienu un otru. Tie abi panti, ko es pieminēju, tur ir formulēts, ka um, ilgspējīgās attīstības punktu uh, ievērošana būs atkarīga no resursiem, no pieejamajiem resursiem. Un uh, nav pat nepieciešams publiskot Un tad varam teikt, ka tā ir, tās, tā ir tāda iespēja mazliet izvairīties, jo var vienmēr teikt, jā, mēs jau gribējām, bet nu materiālo resursu mums nebija, līdz ar to mēs to neizdarījām. Tāpēc arī mums ir nopietni jāpadomā, kā mēs eh, šo ilgspējīgas kritēriju īstenošanu attiecīgi caurskatāmi panāksim tā, lai būtu process, kas ļautu mums saprast, kā mēs papildu resursus varētu atvēlēt. Nu, ļoti konkrēti runājot, tas ir jautājums par eh, darba inspektoriem. Nu, piemēram, ja mēs eh, uzskatām, ka ILO standarti pilnībā jāievēro, tad jautājums jau nav tikai par to, ka ILO standarti tiek parakstīti. Referenta kungs, jūs tā ļoti interesanti norādījāt uz to, ka, ka ne jau visas Eiropas Savienības dalība valsts ir ratificējušas un ieviesušas ILO standartus. Taču jautājums jau nav tikai par to, ka mēs darba organizācijas standarts parakstām vai ratificējam, bet ir ļoti svarīgi arī īstenot. Tā tad jautājums ir par darba inspektoriem, kas uz vietas uzņēmumos kontrolē, kas notiek. Un tas atkal ir jautājums par resursiem. Tātad otrais punkts ir skaidri noteikt, ka tas, par ko esam vienojušies, ka tas ir reāli izpildāms. Un trešais aspekts ir saistīts ar uh, pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanu. Esmu absolūti pārliecināts, ka tas, ka ar tirzniecību ir jāuzlabo cilvēku situācija, tas ir ļoti pareizi, un tas savukārt nozīmē, ka tirzniecības nolīgumu izpildi pārbauda arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvi, un komisija šeit norāda uz uh, nolīgumu ar Koreju. Tur ir paredzēts, ka pilsoniskā sabiedrība iesaistīsies kā vietējas uh, rekomendācija grupas. Tātad būs tāds atsevišķs neatkarīgs grupas, kas attiecīgi uzraudzīs šeit procesu. Manuprāt, mums jāpadomā, ka varbūt varētu līdzīgus mehānismus iestrādāt arī nolīgumā par tirzniecību ar Peru un Kolumbiju. Tātad, lai būtu neatkarīgas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas var uh, sekot līdzi īstenošanas procesam un lai viņiem būtu rekomendējošās tiesības vai arī cita veida tiesības, respektīvi, lai viņi šo procesu varētu organizēt cilvēku interesēs. Tātad, lai būtu nevalstiskās organizācijas, lai būtu uh, arotbiedrībās, lai darba devēja organizācijas visas būtu iesaistīts. Es uzskatu, ka ja mēs varētu šos trīs noteikumus iekļaut, varbūt tādā papildu nolīgumā, kā piemēram memorandā vai arī rīcības plānā, ja mēs to visu iekļausim, tad, manuprāt, mēs varam arī pavisam savādāk paskatīties uz nolīgumu, ja salīdzinot ar tādu situāciju, ja šāda papildus vienošanās nav panākta. Lielas paldies par jūsu uzmanību. Uh, uh Dankā, Lūdzu, nākamais runātājs. Paldies priekšsēdētāji. Nelos pateikties abiem referentiem par ļoti intensīvu darbu un arī veidu, kā viņi pasniedza mums informāciju par noliegumiem. Un paldies arī par to, ka viņi sniedza mums informāciju par ratifikācijas procesu Eiropas parlamentā. Un es tiešām varu teikt, ka mēs situāciju ļoti nopietni šobrīd apspriežam. Tiek runāts par būtiskākajiem aspektiem. Es šeit, šeit pieminēšu divus pamatvārdus, kas tiek bieži pieminēti. No vienas, tiek, no vienas puses tiek runāts par uzraudzību, un no otras puses par īstenošanu. Un, ja jau mēs runājam par īstenošanu, manuprāt, ir ļoti svarīgi saprast, kas tiek īstenots. Un vēlos pateikties mūsu referentam, kas teica, ka uh, starptautiskās darba organizācijas konvencijas uh, nav akceptētas pat visās Eiropas Savienības valstīs, tāpēc arī jābūt ļoti uzmanīgiem attiecībā uz ratifikācijas procesu tirzniecības nolīgumiem, skaidri jāsaprot, kāda ir situācija arī mūsu valstīs. Otrkārt, runājot par īstenošanu, nu, jāskatās, kas tad īsti notiek. Tātad, ja es tagad redzu, ka ir pat nesodamības klauzula, kas ir paredzēta Kolumbijā, kas eksistē Kolumbijā, uh, un ka arī šeit uh, netiek panākta pienācīga īstenošana. Jo šeit valsts prezidents joprojām saka, ka vēl ir nepieciešams strādāt, un tad, manuprāt, mums jābūt ļoti uzmanīgiem attiecībā uz tiem cilvēktiesību pārkāpumiem, kas jau ir pastrādāti. Arī tad, kad, ja mēs skatāmies uz tiem skaitļiem, kur ir skaidri pateikt, cik daudz arotbiedrību aktīvistu ir apcietināti vai pat zaudējuši dzīvību, manuprāt, tas ļoti nopietni. Parasti tiek teikts, ka jebkurš arotbiedrības aktīvists, kas tiek nogalināts, ir uh, absolūti liekas starp uh, nogalinātiem. Tas skaidri jāsaprot, ka nu, nevienu, ne, neviens nedrīkst zaudēt dzīvību savas pārliecības dēļ. Tāpēc arī Mums skaidri un gaiši jāskatās, kā īstenošanas pasākumi mm, būs reāli izpildami. Tāpēc es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, lai tie aspekti, par ko šobrīd runāja Bernt Lange, par šiem principiāliem noteikumiem, tas, ko viņš teica pašā pirmajā punktā, respektīvi konvencijas īstenošana, tad varbūt mēs varētu pat uh, pieprasīt, lai šie punkti tiktu īstenoti pirms galīgais, galīgais nolīguma teksts tiks parakstīts. Un tad paliek jautājums diezgan precīzi par to, kāda ir situācija, tā lai visi saprot, kas notiek, tā lai visi tie, kas varētu gūt labumu, lai viņi absolūti būtu skaidrs. Un nobeigumā teikšu, ka ilgspējīgas kritērija Tur šobrīd nav obligātuma rakstura. Tieši runājot par strīdu izšķiršanu. Šeit eh, mūsu komiteja Karle Guks ir teicis, ka šobrīd nav paredzēti pārkāpuma procesi, tad, tad nav mehānisma vai struktūras, kas ļautu rēģēt, ja kaut kas notiek, piemēram, kādi noteikumi netiek īstenoti realitātē, tā, nu, tad nav, mums nav iespējas iesaistīties, nav iespējas rīkoties, tāpēc būtu nepieciešams vēlreiz pārbaudīt. Un, manuprāt, tas būtu pareizi arī šos punktus grozīt pirms galīgas ratifikācijas. Kazakungs. Oui, monsieur le président. Euh... Paldies, priekšsētāji kungs, arī mūsu Andrēs referents vārdā. Meders kundas vārdā. Es arī varētu vēlētos izteikt dažus nelielus komentārus par ziņojumu. Diemžēl referents vairs šeit nav. Bet, nu, manuprāt, svarīgākie komentāri jau izskanēja, tos minēja kolēģis Lange un Šolts kungs. Jebkurā gadījumā mums ir ļoti svarīgi saņemt Kolumbijas eh, valdības nostāju ļoti precīzu apņemšanos turpināt eh, strādāt šajā virzienā, lai uzlabotu arī cilvēku tiesību situāciju un arotbiedrības eh, locekļu situāciju, jo īpaši Kolumbijā, lai būtu ļoti uh, nopietnas pamats, uz kā mēs arī varēsim būvēt mūsu politiskās un tirdzniecības attīstības, uh, attiecības. Uh, Arī pēdējo gadu pozitīvās tendences ir jāatbalsta un vēl vairāk uh, jāveicina. Mēs atbalstām uh, ziņotāja uh, piedāvājumu nāk lajā ar mutisko jautājumu. Pirms parlament, parlaments izsakās pār nolīgumu pēc būtības. Atbalstam arī to nostāju ka ir nepieciešama rīcības plāns par cilvēktiesībām. Šis rīcības plāns ir jāizstrādā un jāprezentē. Mēs gaidām, uh, kad referents pēc iespējas ātrāk mums uh, izdalīs šādu tekstu un tad arī noteikti saprātīgu termiņu, līdz kuram var iesniegt grozījumus. Mēs gribētu, lai arī lai šīs uh, rīcības uh, plāns tiktu piemērots pirms stājas spēkā mm, tirzniecības nolīgums. Un uh, tas, kas vēl tik minēts, un tas ir svarīgākais šai rīcības plānā, ir jāiekļauj arī saistoši pasākumi, kurus tad mēs, kurus var arī objektīvi piemērot izvērtēt. Lūk, tāda ir mūsu nostāja. Paldies! Liels paldies jums! Uzklausīsim komisiju. Rantīnī kungs? Jā, paldies priekšsēdētāji. Es komentēšu par dažam, dažiem komentāriem, kas izskanēja. Pirmkārt, eh, komisija var pilnībā piekrist eh, referenta veiktajam izvērtējumam arī citu deputātu sacītajam par eh, Kolumbijas valdības progresu uh, šai sarežģītajā cīņā par cilvēktiesībām šajā valstī. Mēs, protams, nesakām, nepretendējam uz to, ka cilvēktiesību situācija būtu ļoti laba Kolumbijā. Tas tā nav bijis vairākus gadus, un tam ir arī vairāk iemesli. Tomēr mēs uzskatām, ka Kolumbijas valdība ir apņēmības pilna uzlabot situāciju, ka Kolumbijas valdība ir arī um, strādā starptautisko kopienu, lai uzlabotu šo situāciju tad nu, mēs arī sakām, ka šajā kontekstā, un to jau arī minēja referents, eh, šai kontekstā nolīgums sniedz Kolumbijas valdībai un arī mums papildus rīku, instrumentu, lai varētu cīnīties pret cilvēktiesību pārkāpumiem. Tad nu, šādā perspektīvā mums arī jāraugās uz nolīgumu. To visu paturot prātā. Tagad iedziļināšos detaļās par vairākiem aspektiem. Pirmkārt, par cilvēktiesību klauzulu par iespēju atcelt uz laiku nolīgumu, ja mēs uzskatām, ka ir nopietni cilvēktiesību pārkāpumi. Protams, ka šī klauzula ir izstrādāta ļoti vispārīgā veidā. Uh, tā paredz ļoti plašu un dažādu interpretāciju, un nav paredzēta arī kāda īpaša monitoringa sistēma. Še. Bet uh, tas arī sasaucas ar visiem Eiropas Savienības nolīgumiem un uh, nostāju. Eiropas Savienība nevēlas ieviest nolīgumā mehānismu, kas ierobežo tās iespēju arī izvērtēt un lemt, uh, kas var tikt uzskatīts par cilvēktiesību pārkāpumu. Gluži pretēji, es domāju, ka Eiropas Savienība grib saglabāt savas tiesības rīkoties, kad uh, tā uzskata, ka cilvēktiesības tiek pārkāptas. Un uh, tā nevēlas, lai vienkārši to ierobežotu kāds īpašs mehānisms nolīgumā. Šī daļa ir ļoti jūtīga no mūsu puses un arī no politiskā viedokļa. Otrakārt, kad mēs skatām nodaļu, kur runā par ilgspējīgu attīstību. Šī tiek teikts, ka šī nodaļas noteikumi nav saistoši. Nē, nodok, šī noteikumi ir saistoši, juridiski saistoši Kolumbijai un Peru. Šajās nodaļās Kolumbija un Peru apņemas īstenot šīs nodaļas noteikumus. Viņi apņemas piemērot pamat konvencijas pār darba spēku, apņemas īstenot no, nolīgums par vīdi, piemērot arī savas eh, likumdošanas jautājumas. Vai viņi ir saistoši, bet vai tie ir īstenojami? sankcionāmi. sankcionāmi. Tur ir eh, specifisks arbitrācijas eh, mehānisms tieši šai nodaļai. Tā te ir īpašs mehānisms, jo mēs uzskatām, ka šis specifiskais mehānisms daudz efektīvāks, lai tiešām efektīvi varētu uzraudzīt eh, šo konkrēto noteikumu īstenošanu. Kādēļ? Jo, kad mēs runājam par tīrzniecības jautājumiem, Mūs parasti interesē ieteikumu uz tirdzniecību un strīdus mehānisms. Mehānismam jāpierāda, kā ir kāda konkrēta negatīva ietekme uz tirdzniecību, tad jūs varat rīkoties šai konkrētajā jomā. Būs ļoti grūti pierādīt, kā cilvēku tiesību pārkāpumam vai kādu uh, apņemšanos pārkāpumam ka tam ir kāda konkrēta ietekme uz tirdzniecību. Tādējādi mūsu rīcība, mūsu iespēja rīkoties būs samazināta. Otrs iemesls tāds, ka šāda veida apņemšanā mūsuprāt ir daudz liederīgāk pirms mēs sākam sankcionēt sankcijas, kas būs ļoti grūti īstenot, jo būs grūti pierādīt, ka uh, attiecīgo noteikumu pārkāpšanā ir negatīva ietekme uz tirzniecību. Būtu daudz liederīgāk paredzēt tādu mehānismu, kas ļauj veikt uzraudzību, arī uh, ziņojumi, ka, kam ir jābūt publiskiem, uh, ziņojums, kuriem arī būšu valdībai ir jāsniedz atbildes tai pusē, kas tiek uh, apsūdzēta. Viņiem ir jāatbild uz to, ko viņi ir darījis, kādus soļus spērs, lai īstenotu to, kas ir nolīgumā. Un tas viss būs publiski. Un tad uzskatām, ka runājot par šo konkrēto gadījumu, šis mehānisms būs daudz efektīvāks nekā uh, tas mehānisms, ko piemērojam tikai un vienīgi tirzniecības aspektiem. Tad, nu, kopumā tas ir juridiski saistošs, ir arī skaidrs mehānisms eh, šīs nodaļas īstenošanai un sankcijām, un uzskatām, ka tas ir piemērots eh, šī nodok, eh, šīs nodaļas noteikumiem. So I, I think this with... Tad, nu, es domāju, ka tādējādi esmu arī atbildējis uz lielāko daļu jautājumu, kas izskanēja komisijai. Arī jautājumiem varam arī atbildēt uh, vēlāk. Paldies! Paldies! Lūgums, uh, Andrikienas kundze vēlas izteikties, lūdzu. Paldies! Paldies, priekšētāji kungs! Pirmkārt vēlos pateikties abiem referentiem, Klankungam, Nevikungam. Un arī pilnībā atbalstu arī mutisku, rakstisku jautājumu komisijai par uh, Eiropas Savienības tirsniecības nolīgumu ar Kolumbiju un Peru. Daži komentāri. Par cilvēktiesību klauzulu, kas ir daļa no nolīguma, es strādāju ar cilvēktiesību jautājumiem Latvijas. Latīņa Amerikas valstīs, jo īpaši Kolumbijā kopš 2005. Uh, gada. Tur novērojam ļoti daudz cilvēku tiesību gadījumu pārkāpumi un uh, arī šis nolīgums arī pavisam nesen tika apspriests cilvēktiesību apakškomitejā. Mario Dāvida arī piedalījās šajā sanāksmē. Es, uh, ir svarīgi risināt cilvēku tiesību jautājumus, lai mēs varētu iekļaut šo klauzulu nolīgumā. Es uzsveru arī to, ka Eiropas Savienībai precīzi ir arī jāizsakās uh, un um, pa, definējot cilvēku tiesību noteikumus ir jāparedz uh, izsmeļoši efektīvs mehānisms gadījumā, ja politiskā uh, dialoga rezultāts Eiropas Savienība nav pozitīvs. Tādējādi es arī gribu atbalstīt pirmā, pirmo pāntu šajā nolīgumā, kur arī tiek atrunāt cilvēku tiesību uh, fundamentālie principi, kā tas ir arī atrunāts starptautiskajā cilvēktiesību kārtā, ka šīs uh, princips ir būtisks nolīguma elements. Tas nozīmē, ka ja attiecīgā valdība pārkāpj šo būtisko elementu, tad pārējās puses arī nekavējoties uh, bez sākotnējās konsultācijas vienpusēji arī varēs uz laiku atcelt šī nolīguma piemērošanu. Vēlos uzsvērt arī, ka ar pien, pāntu nolīgumā ne nepietiek. To minēja arī citi kolēģi. Nepieciešams politiskais dialogs par cilvēktiesībām, demokrātiskiem principiem, par uh, tiesu varu. Tas šis dialogs ir jāstaprina, jāveicina. Eiropas Savienībai ir arī jādara viss, lai uzturētu šo dialogu ar cilvēktiesību cilvēktiesību situācija aicinājumi arī Latvijas-Amerikas partnerus uh, spērt uh, nozīmīgus soļus, lai novērst cilvēku tiesību pārkāpumus. Un šis dialogs nav nepieciešams tikai līdz nolīguma parakstīšanai, bet arī nolīguma īstenošanas laikā. Es domāju, ka tādā veidā tas sniegs labumu abu valstu ekonomikām. Jā, es atbalstu šo nolīgumu, tajā pat laikā es gaidīšu arī komisijas atbildi uz rakstisko jautājumu. Tālāk par dažiem, daži komentāri. Vēl par priekšlikumu regulai mēs, priekšsēdētājs, varbūt mēs vēl nesam tik tālu tikuši, varbūt par to izteiksimies nedaudz vēlāk. Paldies, paldies. Nu, ko tādējādi esam noslēguši diskusijas par pašu tiesniecības nolīgumu 29. maijā. Mēs nozīm par ziņojumu projektu, jo tā ir ierast procedūra. Jūlijā Ieceram apstiprināt ziņojumu komitejā un septembrī plēnāra sēdē. Liels paldies! Un tagad atgriezīsimies pie astotā punkta par aizsardzību pasākumu klauzulu regulu. Bērns Lange ir mūsu ziņotājs. Vēl ir jautājums no zāles. David Kungs, brīnišķais kolēģis, kas visiem patīk arī man. Es tomēr gribētu dalīties kādā pārdomās, ja viņš ir referents. Varbūt viņam būtu liederīgi arī piedalīties diskusijās vēlāk, ņemot vērā, ka būtu bijis labi, ja viņš piedalīties. Jā, bet viņš bija šeit pirms jūs ierastos, bet Thank you. Moving to item 8. Būtu bijis labi, ja viņš piedalītos diskusijā, bet nu jā. Tagad runāsim par aizsargu pasākumu klauzulu. Mēms Lange, referents. Viņam vārds. Dankeschön, Herr Vorsitzender, liebe. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Mm, mēs esam runājuši par uh, ziņojumu projektu Vēl 14 grozījuma priekšlikumi ir iesniegti, kas iekļaujas arī manos priekšlikumos. Runāsim tagad par četriem pamatpunktiem jautājumos, kas ir saistīti ar uh, divpusējā aizsardz pasākumu klauzulu, kā arī stabilizācijas mehānismu. Pirmkārt, runājot par ziņošanu, uh, par ziņojumu iesniegšanu, ko darīs komisija un attiecīgo datu iesniegšanu. Šeit mēs par, kā parlaments varam piedalīties, tieši runājot par stabilizācijas mehānismu un uh, uh aizsardzības klauzuli. Otrais aspekts ir saistīts ar kritērijiem, tā lai izv, iz, izvērtētu, kā arī pārbaudītu, lai konstatētu, vai problēmas ir parādījušās. Trešais aspekts ir saistīts ar jautājumu, kā parlaments šeit tiek iesaistīts. Un ceturtais punkts ir saistīts ar stabilizācijas mehānismu banāniem. Cienījamie kolēģi, jūsu iesniegtie grozījumi kopumā ir vienā virzienā. Un man ir arī vairāki priekšlikumi par iesniegtajiem grozījumiem. Un vairāki grozi gandrīz vai absolūti vienādi, piemēram, 23, 32 ir uh, absolūtais priekš, absolūtais uh, uh, vien, absolūti vienāds ar citiem, tāpēc es varēju visu integrēt. Un tāpēc es ceru, ka kolēģi varēs piekrist. Viens tāds jūtīgs moments, kas, par kuru vēl jāpadomā. Mums ir priekšlikums attiecībā uz tiesisko pamatu, lai paplašinātu to, lai tur būtu nevis tikai 207. pāns, bet arī 349. pāns, kas ir saistīts ar attālākiem reģioniem. Mm, es noteikti vēl runāšu ar juristiem par to, kā īpašas intereses, tieši banānu ražotāju intereses, kas atrodas Eiropas Savienības attālos reģionos, kā ar atsevišķu tiesisko pamatu viņu intereses un tiesības tiks labāk aizsargāts. Bet tiešām visiem paldies par grozījumiem, kas ir iesniegti, kā esmu teicis. Varam visus integrēt, un par tiesisko pamatu vēl ir jāpadomā. Paldies! Jāsvērhiet, ka. Jā. Šeit mēs esam, lai diskutētu par grozījumiem. Andres Kungs, lūdzu. Gracias, presidente. No había escuchado mi nombre. Eh... Jā, atvainojiet, nebija neatpazīstams savu vārdu. Ah, par informu anterior, ka es. Bija viens jautājums, tas ir grozījums, kas arī bija iepriekšējo uh, ziņojumu par banānu stabilizācijas mehānismu, kā teica Langs kungs. Es viņam arī pateicos, viņš teica, ka Uh, Šie grozījumi ir visi viena virzienā. Mēs sagaidām arī juridisko atzinumu par īpaši attāliem reģioniem, bet šeit es vēršos pie komisijas, jo komisija mums sniedza garu skaidrojumus, kāda ir atšķirība starp šo stabilizācijas mehānismu un aizsardzību pasākumu klauzulu. Kādēļ šeit noteikti atšķirības? Mēs nevaram noteikt kvotas, bet mēs jau nerunājām par kvotām, mēs runājām par uh, nām, daudzumu pieaugumu. Mēs redzam, kā ir liels uh, kaitējums, uh, kāds ir izdarīts, un tas varētu pamatot arī aizsarga pasākumu klausulu piemērošanu. Bet šeit ir atšķirība arī ar uh, tirzniecības jautājumiem, par jūs teicāt, ka jūs runājat par negatīvo ietekmu uz tirzniecību, un komisija to nevar izvērtēt, jo tai nav informācijas par, kvā, par daudzumu un kvotām. Uh, Tad, nu, es domāju, komisijai ir nepieciešama šāda informācija, lai varētu izvērtēt, kad tad notiek šī negatīvā ietekme uz tīrzniecību, un tas ir jāatspūgļo izvērtējumu ziņojumā, jo mēs lūdzam īstenot tādu pasākumu, kas ļauj laiku atcelt nolīgumu piemērošanu, ja rodas negatīva situācija, bet ja tas pašlaik tas nedarbojas. Paldies, Andrikīts Kundze, lūdzu, EPP. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsētāji kungs. Paldies arī Langas kungam. Es vēlos tiešām atbalstīt priekšlikumu par aizsargājumu klauzulu un uh, stabilizācijas mehānismu barāta izniecībai nolīgumā starp Eiropas Savienību Kolumbiju un Peru. Tas ir spēkā 20. gada 1. janvāri. Uh, Arī uh, muitas tarifu preferences var arī uh, attiek atceltas, ja ir sasniegt kāda tirzniecības uh, apmērs. Jau 11. gada martā arī kā EPPR e ēnu referente uh, ziņojumā par banānu nolīgumu, kad apstiprināja parlaments, es arī uzsvēra, ka mēs tuvojamies aizvien lielākai liberalizācijai vispārējā banānu izniecībā. Tāpat laikā mums arī jānodrošina, ka mēs vienkārši neiznīcam industrijas un nozares, kas tradicionāli ir spēlējuši svarīgas ekonomisko sociālo lomu, uh, e, piemēram, gan arī salas Mārtiņa. Dominika, Azorsalas un citi šī reģiona ir īpaši jūtīgi un ievainojami, jo viņi nevar eh, vienkārši daudz veidot savu ražošanu. Piedāvātais stabilizācijas mehānisms aizsarga eh, pasākuma klauzulas šķiet nav pietiekami drošas. Es satraucos par to, ka stabilizācijas mehānisms nebūs automātisks, jo komisija lems, eh, vai to piemērot vai nē. Tas varētu novērst pie tādas situācijas, kur eh, vienkārši ar sliekšņa pārkāpšanu var nepietikt, lai uzsākt šo aizsargu mehānismu. Es gribu atbalstīt agri komitejas priekšlikumu, aicināt komisiju ne tikai nodrošināt efektīvu mehānismu, bet arī nodrošināt efektīvu uzraudzības sistēmu un raudzīt arī kāda varētu būt atbalsta pasākumu vietiem Eiropas Savienības ražotājiem, lai paralēli šim globālajiem banānu tirzniecības mehānismam, nolīgumam, lai arī vietējo produkciju būtu um, uh, īstam um, tirgu. Es atbalstu uh, Tātad šo priekšlikumu un aizsardz pasākumu jāstiprina. Thank you. And now it's the turn of the commission. Paldies. Tagad vārds komisijai Miller kungs, Klārka kungs. Kurš vēlas uzstāties? Jā, yeah. jā. Yeah. Labi. Paldies, priekšsēdētāji. Atkal mēs uh, runājam par. Uh, uh, aizsargu pasākumu mehānismu tirzniecības uh, nolīguma sakarā, un atkal šeit mēs par to runājam. Jā, es uh, gribētu gribētu teikt tādu pašu komentāru par grozījumiem par Kolumbiju un Peru, kā es uh, izteicos komentārus par Centrāla Amerikas uh, nolīgumu. Es domāju, ka mums vajadzētu varbūt vēl nedaudz pastrādāt, lai šo mērķu pilnībā sasniegtu. Uh, tālāk par šo slogu pienākumu, kas tiek uzņemts, uzlikts komisijai un uzņēmumiem. Šeit es varbūt gribētu nedaudz ilgāk runāt Jose Andrejas kundze teica, ka viņi nezin, kā varēs ieviest komisiju šos pasākums, ja informācijas uh, trūks. Uh, situācija ir šāda. Es nerunāju par stabilizācijas mehānismu šeit, bet gan par aizsargu pasākumu mehānismu kopumā. Uh, šajā mehānismā ir paredzēta sveikt izmeklēšanu, kā tas ir noteikts regulā, un pēc tam tiek izlemts, vai piemērotais ak pasākums vai nē. Šis mehānisms informācijas apkopošanai, u, lai varētu pēc tam izlemt par aizsarg pasākumu piemērošanu vai nē, uh, šī izmeklēšana tātad tiek veikta tā, ka mēs um, uh, iegūstam šo informāciju no ieinteresētajām pusēm, un šī sistēma darbojas, jo tā balstās uz tiesniecības aizsardzības mehānismiem, kas jau strādā ikdienā un ļoti veiksmīgi darbojas. Tādēļ es gribētu kliedēt bāžas, kas izskanēja šai komitejā par uh, informācijas uh, sniegšanas prasībām. Uh, tātad uh, informācija tiks vākta izmeklēšanas procesa ietvaros pirms lēmuma pieņemšanas. Un tagad vārds Klārka kungam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisija cer, ka parlaments uh, Mm, atturēsies no grozījumu iesniegšanas uh, šai regulai, kas būtu pretrunā brīvās tirsniecības nolīgumu, jo tā varētu novest pie situācijas, kā mūsu partneri noraida šādu nolīgumu kā jau tas bija attiecībā uz Centrālu Amerikas regulu un arī attiecībā uz šo regulu. Daži no iesniegtajiem grozījumiem ir pie, pretrunā ar brīvās tirzniecības nolīguma uh, noteikumiem trīs jomās. Tā tas ir pirmkārt priekšlikums, ka banānu stabilizācijas mehānismu darbību var tikt pagarināt pēc 2020. gada. Tas nav paredzēts brīvās tirzniecības nolīgumā. Uh, un es domāju, ka Peru un Kolumbija nepiekristu šādam pasākumam. Un tas arī nav nepieciešams pat, ja banāna aizsardzības mehānisma darbība beigtos 2020. gadā pastāv šis plašākais aizsardz pasākumu mehānisms, par ko runāja mana, mans kolēģis. Tātad šeit ir runa par 30. un 39. grozījumu. Nākošā grozījumu grupa ir uh, grozījumi par automātisku aizsardz pasākumu mehānismu iedarbināšanu, kad tiek sasniegts noteikts um, tirsniecības apjoms. Šeit ir runa par 36. un 37. grozījumu. Kā jau es teicu, Centrālamerikas gadījumā te varētu rasties nopietnas problēmas. Automātisku aizsardz pasākumu iedarbināšanas ideju neatbalsta mūsu partneri Un uh, mēs vienojāmies par mehānismu, kuru var iedarbināt, bet tā uh, nebūs tāda automātiska giljotīna. Otrs punkts šajā sakarā ir uh, Pasaules tirzniecības organizācijas dimensija. Uh, Mēs esam apņēmušies neieviest kvotas eh, banāniem no jauna. Ja mēs padarītu šo mehānismu par automātisku, tekstie, kad tiek sasniegts noteikts eh, banānu tirsniecības apjoms, tad iznāk tā, ka mēs pasēt uz durvīm banānu kvotas atkal ieviešam, un to mums būtu ļoti grūti aizstāvēt Pasaules tirsniecības organizācijā. Un trešā joma, kur grozījumi ir pretrunā ar brīvās tirzniecības nolīgumu. Uh, tas ir 24. grozījums, kas maina sliekšņa apjomus, kas nosaka aizsardz pasākumu iedarbināšanu. Tas attiecas uz Peru, sasniedzot 82 tūkstošu tonu apjomu lai gan sākotnējās uh, apņēmšanās brīvās tirzniecības nolīgumā bija 90 tūkstoši tonnas. Uh, tātad šeit ir centieni samazināt apjomus, pie kuriem tiek iedarbināts aizsardz pasākumu mehānisms. Es gribētu lūgt parlamentu neiet tādu ceļu, uh, ka uh, grozījumi, uh, kas tiek iesniegti, grozīt brīvās tirzniecības nolīgumu saturu. Mēs saprotam, ka banānu jautājums ir ļoti sensitīvs uh, Eiropas Savienībai un īpaši attālajiem reģioniem, tādēļ mēs arī brīvās tirzniecības nolīgumā neparedzām banānu sektoru pilnīgu liberalizāciju, ir paredzēti vēl tarifi, ir paredzēts īpaši banānu stabilizācijas mehānisms, ko var ātri uh, iedarbināt uh, un kam nav nepieciešami parastā procedūra, kas tiek izmanto saistar pasākumu noteikšanai, ir paredzēti īpaši mazāk uh, stingri noteikumi uh, īpaši attālajiem reģioniem, un šos aizsardz pasākumus var izmantot gan līdz 2020. gadam, gan arī pēc tā. Un es gribu atsaukties arī uz um, uh, lēmumiem par 2000, uh, kas tika pieņemti 2007. gadā par banānu sektora organizāciju un atbalstu, kas tiek sniegts īpaši attālajiem reģioniem šai sakarā, u, domājot par turpmāko divpusējo daudzpusējo tiesniecības līgumu, kā šis, piemēram, noslēgšanu. Paldies, saka priekšsādātājs. Līdz ar to esam izskatījuši šo darba kārtības jautājumu. Tagad vārds vēl referentam par uh, to, ko viņš domā par uh, dažu grozījumu nesavietojamību ar brīvās tiesniecības nolīgumu. Paldies par 24. Uh, grozījumu. Nu jā, skaidrs. Šie da, šie skaitļi, kas ir šeit, neatbilst uh, nolīguma skaitļiem. Tāpēc ir jāskatās, kāpēc ir tā, kāpēc šeit ir ar 24. grozījumu. Skaidrs, ka nolīguma projekts mums pagaidām oficiāli vēl nav pieejams. Un tad varbūt 2012. gadā vai arī 2013. gadā varēsim to visu uh, uh, noslēgt, un tad sanāk ar trīs gadu nokavēšanos mēs uh, rēķināsim apjomus, un manuprāt, ļoti svarīgi rēķināt apjomus tieši tajā brīdī, kad līgums stāsies spēkā. Tātad, tā lai uh, apjoma rēķināšana notiktu paralēli ratifikācijas stāšanās spēkā, savādāk sanāk tā, ka visādi interesanti momenti tur parādīsies, bet uh, juridiski uh, tas nebūs vai, va, vairs attiecināms. Tad ir ļoti svarīgi, lai apjomi tiktu konstatēti tajā brīdī, kad nolīgums stāsies spēkā. Priekšsēdētāji otrais aspekts - daudzi grozījumi, kas tiek piedāvāti. Nu jā, daudzos gadījumos komisija saka, neatbilst brīvās nu, tirzniecības nolīgumam. Nu, manuprāt, ir jāskatās mazliet savādāk, ka tīpaši, ja mēs runājam, piemēram, par 21. grozījumu, Tur nolīgumā nav skaidri pateikts, kāds ir mehānisms paredzēts. Tādēļ es uzskatu, ka šeit mums ir manevrēšanas iespējas, lai nolemtu, kā mēs varēsim panākt arī savu pienākumu izpildi attiecībā pret mūsu ražotājiem Eiropā un nodrošināsim arī tādu mājīgāku pārēju uz brīvu tirzniecību. Tātad šobrīd nolīgumā mehānisms nav paredzēts, tāpēc es uzskatu, ka mums ir uh, manevrēšanas iespējas, respektīvi varam šo mehānismu izveidot. Un tad, ņemot vērā visus šos momentus, mēs noteikti e, juridiski pārbaudīsim visus priekšlikumus. Tātad tās iespējas, kas mums ir, tās mēs izmantosim. Paldies! Thank you, calendar, for... Paldies! Tagad uh, grafiks uh, ziņojuma un grozījuma pieņemšanai. Tātad šeit ir 29. 30. maijs. Pāriesim tagad pie desmitā darba kārtības punkta. Tas arī ir uh, par grozījumiem regulā, ar ko izveido kopienas režīmu divējāda lietojumu preču eksportu pārvadājumu starptaut, starpniecības un tranzītu kontrolei. Uh, referents ir Kristofels Fjellners, šī ir pirmā viedokļa apmaiņa, šī regula nesen ir grozīta attiecībā uz divēja lietojumu precēm, bet uh, šeit joprojām uh, tiek uh, izstrādāt grozījumi un tādēļ Eh, komisija lūdz, eh, lai mēs to pilnvarojam ar eh, deleģētiem aktiem sarakstu, šo sarak, preču sarakstu atkal grozīt. Patiesībā, priekšsēdētāji kungs, jūs man izņēmāt vārdus no mutes, jūs jau pateicāt to, ko es vēlos, vēlējos teikt. Tātad šis ir tehnisks jautājums, tehniska regulā, tas nevarētu būt nekas īpaši sarežģīts, kaut arī tas ir ļoti uh, svarīgs jautājums. Patiesībā mēs saskaramies ar realitāti pēc Lisabonas līgumā spēkā stāšanās, jo šis uh, tiesību akts bez uh, komisijas ierosinātajiem grozījumiem neatbilda reālai situācijai, kad parlamentam ir arī uh, tiesības uh, lemt līdzi šajos jautājumos attiecībā uz uh, divējādi lietojumu precēm un uh, nebija skaidrs procedūras par to, kā svītrot uh, valstis no zaļā saraksta tā saucamā. Uh, Eh, kā jau priekšstādātājs norādīja, šī regula tiek aktualizēta un eh, grozīta, un mēs šo situāciju parlamentā izpratām labi, kad mēs eh, uzsākām darbu pie šīs aktualizācijas. Un tādēļ es ceru, ka šeit nebūs daudz domstarpību par šo jautājumu. Uh, jo pat tad, ja tas tiek darīts komitoloģijas procedūrā ar deleģētiem aktiem, tas nozīmē, ka mēs varam sekot šim procesam un varam iejaukties šajā procesā, ja nepiekrītam tam, ko dara komisija. Un varbūt nedaudz detalizētāk es vēlos vēl teikt, ka kādēļ es atbalstu šo priekšlikumu. Es uzskatu, ka mēs, kā likumdevēji, nevaram katreiz izskatīt 200 lapus tehnisku specifikāciju, jo tas vienkārši nav mūsu pienākums. Un ja kādā valstī rodas problēmas un situācija pasliktinās un šai valstī vairs nevar piemērot vienkāršo to procedūru, tad ir jāparedz ārta ātra procedūra, kā šīs valstis izsvītrot no attiecīgā saraksta, un šis priekšlikums garantē abus, eh, abus šos jautājumus noregulēt. Te tikai varētu būt eh, vēl viens ierosinājums eh, saskaņot komitoloģijas procedūru ar mūsu omnibusu lēmumu par grafiku. Uh, Eh, bet pre, citādi es tikai vēlējos pateikties komisijai par tās eh, labi padarīto darbu. Paldies, saka priekšsēdētājs, ēnu referenti. Vai eh, ēnu referenti vēlas kaut ko teikt? Lūdzu. Tātad jūs pilnībā piekrītat referenta teiktajā. Lūdzu, lūdzu, neprovocējiet viņus, saka Fjellner kungs. Izskatās, ka šeit valda pilnīga vienprātība, saka priekšsēdētājs. Es arī visām piekrītu. Nu, tad uzklausīsim komisiju tagad. Piotrs Ritskovskis. Paldies, priekšsēdētāji, pavisam īsi vēlējos norādīt, ka referenta mm, prezentācija bija izcila, viņš visu būtiskāko pateica par šo jautājumu, tikai viens papildinājums, ka šis varbūt ir viens no retajiem gadījumiem, kad komisijas ierosītos grozījumus uh, ir. Uh, lūgušas izdarīt gan dalību valstis, gan eksportētāji, lai šo kontrolu procedūru varētu grozīt uh, ātrāk, lai mūsu eksportētāji saglabātu konkurēt spēju salīdzinājumā ar trešo valstu eksportētājiem un lai tiktu ievērots ar Eiropas Savienības interesi. Paldies, saka priekšsēdētājs, arī likumdevēji būtu ļoti apmierināti, ja viņiem tiktu uh, samazināt šis eh, darba sloks. Paldies, saka priekšreferents. Eh, Līdz ar to varam uzskatīt, ka debatas ir noslēgtas. Priekšsēdētājs tagad eh, ziņojuma izskatīšanas grafiks 29. 30. maijā mēs izskatīsim šo ziņojumu un Eh, tas tiks eh, nobalsots mūsu komitejā jūnijā. 11. darba kārtības punkts - mazie un vidējie uzņēmumi, konkurētspēja un uzņēmēja darbības iespējas. Tas ir eh, mūsu atzinums ITRE komitejai, kas ir uh, atbildīgā komiteja referents ir Juliju Vinklers no Tautas partijas grupas. Paldies priekšsēdētāji, godātie kolēģi un viesi. Bija ļoti skaidrs jau pirmajā viedokļu apmaiņā, ka mūsu komiteja augstu vērtē šo paziņojumu un nu, arī to, ka ir likts Uh, uzsvars uz MVU tirzniecības uh, ārējiem aspektiem. Um, es mēs atzīstam paziņojuma pozitīvos aspektus, un es gribētu formulēt četrus punktus. Ir ļoti būtiski atzīt tas, ka uh, komisijas paziņojumā ir atzīt tā mazo un vizējo uzņēmumu specifika, to darbības joma, izmērs un tā tālāk. Es vairāk kārt esmu norādījis, ka ir atšķirības starp maziem vidējiem uzņēmumiem vecajās dalību valstīs, kur ir uh, stabila ekonomika un jaunajās dalību valstīs, kur uh, maziem vidējiem uzņēmumiem ir grūti piekrīt pat, iek, piekļūt pat iekšējām tirgumiem, nemaz nerunājot par starptautisko tirgu. Līdz ar to mazie un mikro uzņēmumi ļoti atšķiras no vidējiem uzņēmumiem, un arī viņu starptautiskie mērķi ir jāatbalsta, izmantojot atšķirīgus instrumentus. Otrkārt, eh, paziņojumā ir kritiski vērtēts pašreizējās problēmas un tiek atzīts, ka racionalizāciju un subsidiaritācijas un efektivitātes principu ievērošana ir ļoti būtiska. Daudz, kas tiek darīts eh, Eiropas Savienības un dalību valstu līmenī, un uh, sinerģija par, starp pastāvošiem mehānismiem būtu daudz efektivi, efektīvāka nekā centieni radīt jaunus mehānismus. Mums ir jāizmanto tas, kas jau ir, un jādara tas efektīvāk. Trešais punkts - sadarbība trešajos tirgos un prioritārijos tirgos. Manuprāt, būtu jāspēr soļi šai virzienā. Protams, jābūt ir realistiem, ja mēs konstatējam, ka tiek izteikta bārga kritika par MVU centriem, tad mums šī kritika būtu jāizmanto, lai uzlabotu situāciju un kaut ko mainītu. Un uh, ceturtkārt mums būtu jāizmanto sviras efekts uh, Eiropas Savienības ārējai politikai, lai atbalstītu MVU. Protams, ir tādi punkti, kur mēs nepilnībā atbalstām komisiju, un es gribētu uzsvērt piecas idejas, piecus punktus uh, par uh, tiem jautājumiem, kur uh, vajadzētu iet tālāk nekā komisija to ir darījusi savā paziņojumā. Es jau vairāk kārt esmu iestājies mūsu komitejā par uh, tādu ideju eh, jau kopš eh, mazo uzņēmumu akta pieņemšanas. Ja pašreizējie eh, mehānismi tiek izmantoti um, situācijas izvērtēšanai, tad varbūt vajadzētu paredzēt saistošus noteikumus dalību valstīm, lai tās harmonizētu politiku attiecībā uz MVU. Protams, komisija virzās pareizā virzienā, ir grūti harmonizēt dalību valstu intereses, bet tomēr mums būtu nepieciešama politiskā apņēmība pateikt, ka ir jāiet šādā virzienā. Ja dalību valsts varbūt nevēlēsies to darīt, bet mūsu komitejā ir jāsaka, ka tas ir tas ceļš, pa kuru ir jāvirzās uz priekšu. Mēs vēlamies stipru Eiropu, ekonomisko kohēziju, mēs vēlamies stiprināt tādēļ mums jāpauž savs viedoklis. Tālāk, proaktīvas programmas, ko īsteno valsts iestādes. Protams, mums ir jāskatās, kas notiek, bet mums ir jābūt arī piesardzīgiem. Ja mēs atbalsta lielāko daļu piešķiram MVU, kas jau darbojas starptautiskajā tirgu, un mēs tai pašā laikā aizmirstam, ka ir tūkstošiem MVU, kas vispār nav domājuši par to, ka tie arī varētu darboties starptautiskā tirgo, un mums būtu jāatbalsta arī šie uzņēmumi. Tālāk par darba kapitālu un ar to saistītām debatēm. Manuprāt, darba kapitāls maziem vidējiem uzņēmumiem ir izšķiroši svarīgs. Mēs varam, protams, izmantot ASV modeli vai citu modeli, bet mums ir kaut kas jādara Eiropas līmenī. Nākošais uh, punkts uh, par uh, uh valsts iepirkumu maziem vidējiem uzņēmumiem. Šai jomā mums būtu jādara vairāk. Un vēl pēdējais punkts. Mazāk prioritārie eh, tirgi Eiropas eh, Savienības atbalsta jomā ir jāskata racionālākā veidā. Mums ir Rietumbalkānu valstu partneri, Austrumu partneru valsts. Mums jāskatās ne tikai uz Ķīnu un eh, citām valstīm, mums jāskatās ir uz tuvākām kaimiņu valstīm, kur mums ir ģeo politiskas un strateģiskas intereses Eiropas Savienībai. Paldies, priekšsēdētāji, ceru, ka mūsu dialogs būs ļoti produktīvs. Esmu gatavs uzklausīt kolēģu komentārus un cerams, ka spēsim uzlabot šo komisijas paziņojumu. Paldies, priekšsēdētājs. Sāka patiesībā mūsu uh, ieguldījums itra komitejas darbā aprobežosies ar komentāriem par uh, šo komisijas paziņojumu un mazo un vidējo uzņēmumu internacionalizāciju. Un tagad vārds ēnu referentiem. Paldies, priekšsēdē, pavisam īsi. Jā, nu piedāvātie punkti ir ļoti pozitīvi. Mēs visi zinām, cik ļoti svarīgi un strateģiski uh, Eh, Eiropas eh, konkurētspējai ir šīs, eh, šī nozare. Un teksts pie kā strādāt ir ļoti pozitīvs. Īpaši arī atbalsta piekto punktu, kur tiek runāts par nepieciešamiem dalību valstīm arī saistoši pasākumi, uh, Arī 7. punktā arī mudinājuma MVU uzņēmumiem eh, strateģiskos sektoros, ražošanas sektoros, kur ir pievienotā vērtībā, 8. punkts. Eh, arī eksporta lokālā līmenī, desmitajā punktā arī par atbalstu punktu arī ekspertā veicināšana aizsardzību un arī punkti, kur tiek skaidri arī runāts par prioritāriem geogrāfiskajiem zonām, kas ir svarīgs MVU, balstoties arī uz uh, tām sarunām, kas pašlaik notiek par tiesniecības nolīgumiem uh, ar citām valstīm. Mums ir absolūti jāatbalsta šīs uh, sektors ar konkrētiem elementiem, piemēram, pārskatot arī Small Business Act, arī šīs ir noteikti virziens, kurā ir jāiet un mums ir nepieciešams arī atbalstīt MVU pasaules tirgos. Ņemot vērā arī viņu īpašās specifiskās problēmas, intelektuālā īpašuma aizstāvība, piekļuve tirgiem, iepiedalīšanās iepirkumos un tam līdzīgi. Es domāju, ka šīs mērķis ir ļoti skaidri arī ietverts, atrunāts, un tad arī mēs arī uh, turpmāk piedalīsimies diskusijās. Paldies! Uh, William Dartmouth, EFD. Lūdzu, Dartmana kungs. Šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Tāpēc arī būtu ļoti jauki, ja mūsu cienījamie kolēģi arī varētu izteikties par šiem jautājumiem. Man ir trīs ļoti īsti komentāri. Visi vai arī gandrīz vai visi ir par maziem un vidiem uzņēmumiem. Visi vai gandrīz vai visi ir par to, lai dalību valstis un uzņēmumi no dalību valstīm eksportētu. Un tāpēc arī viss ir īpaši par to, lai maza un vidē uzņēmumi eksportētu uz trešajām valstīm. Tāpēc ir, vēlos arī pateikt, ka man ir zināmas bāžas, ka lai gan mums ir tāda vispārējā piekrišana vispārēji, vispārējiem viedoklim, tie pašā laikā tiek veidots jaunas struktūras, kas ir ļoti dārgas kas veido ar vien lielāku Eiropas Savienības ie, ie, iejaukšanos. Jūs noteikti, nezinu, vai daudz no jums zina, bet uh, ārlietu dienesta darbinieki saņem 17 nedēļas apmaksāto brīvdienu gadā. Un te pašā laikā mēs runājam par arvien lielāku Eiropas integrāciju, kas, manuprāt, nav, kas nav Eiropas Savienības valstu interesēs. Nālos uzsvērt ļoti īsi divus aspektus. Piektā punktā ir teikts, aicina komisiju sagatavot likumdošanas priekšlikumu, nosakot dalību valstīm saistošas pienākumus, lai vienkāršotu visas valsts procedūras, kas attiecas uz politikas virzieniem, mazo un vidēju uzņēmumu starptautiskās darbības atbalstam. Izklausās ļoti labi, bet tīri praktiski, kas notiks? Komisija sagatavos tādu 15 lapušu likumdošanas priekšlikumu, kurā tiks radīti papildu uh, apgrūtinājumi maziem vidējiem uzņēmumiem. Un tas viss ir vienkāršošanas labā. Tad vēl viens jautājums. Un es varu, protams, saprast, kāpēc referents šeit ir nobežījies par to. Bet tā koncepcija par Eiropas Savienības līmeņa organizāciju, kas varētu risināt darba kapitāla jautājumu mazos vidējos uzņēmumos, manuprāt, ir absolūti nereāla. Es nezinu, vai kāds no jums ir bijis kazino, bet ja jūs to darat, tad ir tā, ka tiek iemaksāta nauda un izmaksāta nauda. Vinnestos bet tad pa vidu ir tā šķirba. Vairāk tiek iemaksāts no to cilvēku puses, kas nāk spēlēt, nekā izmaksāts. Un lieta jau ir tāda, ka arī darbinieki saņem savu daļu. Nu, tad lieta ir tāda ar Eiropas Savienības institūciju. Jā, tik tiešām mēs šeit veidotu tādu Eiropas Savienības līmeņa organizāciju, kas nodrošinātu ar apgrozāmiem līdzekļiem uh, mazos un vidējos uzņēmumus. Tas nozīmē to, ka liels summas iemaksātu dalību valstis. Par to jau nodokļu maksātāji nav īpaši sajūsmā. Tad vēl būtu tāda milzīga birokrātija pa vidu, un tad daudz mazāk naudas summa tiktu izmaksāta maziem un vidējiem uzņēmumiem. Tā tas notiktu. Un šeit arī man ir nopietnas bažas. Jā, es labprāt uzklausīšu, ko teiks referents par to, ko es pieminēju. Paldies! Jā, paldies, tik tiešām! Jautājums vienmēr ir par to, vai tiešām ir kāda vērtība, vai Eiropas Savienības Savienībai jāiesaistās. Tagad lūdzu Hose Antres, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Esam tikko dzirdējuši salīdzinājumu ar kazīno, un eh, tas vēl MVU kontekstā. Manuprāt, šis ziņojums ir uh, iespēja runāt par visiem šiem jautājumiem, runāt par mazo vidēju uzņēmumu konkurētspēju. Un jāsaprot, ka uh, lielāka daļa nodarbināto strādā tieši šādos uzņēmumos. Un daudzos gadījumos maz un vidēji uzņēmumi nesaņem pienācīgo uh, kapacitāti. Un koordinācija daudzos gadījumos ir nepieciešama gan dalību valstu, gan arī Eiropas Savienības līmenī. Ir ļoti svarīgi, lai MVO būtu integrēta tirgos, lai viņiem būtu jaunie tīkli, jaunas iespējas, lai būtu caurskatāmas procedūras. Visas šīs lietas noteikti palīdzēs Eiropas Savienībā arī īstenot 2020. gada stratēģiju un arī dalību valstīm būs pamats darbībai. Ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienībā būtu jaunas darba vietas. Šobrīd ir laba ideja mm, koncentrēties uz MVU konkurētspēju. Mēs, protams, meklējam dažādus aspektus saistībā ar nodarbinātību, un tas, ko mēs dzirdējām, manuprāt, jā, tas būtu ļoti lielisks veids, kā varētu uzlabot šo ziņojumu. Zaradila kungs, lūdzu. Uh, thank you, Mr. Paldies, priekšsēdētāji. Pavisam īsi izteikšos, mālos pateikties referentam par ļoti precīzu aprakstu attiecībā uz situāciju un arī par priekšlikumu. Kopā var teikt, ka ka ziņojums ir pareizā virzienā, un es varu piekrist tam, es domāju, ka visi varam piekrist tam, ka mums kaut kas ir jādara, tā lai MVU uh, varētu lielāku dalību ņemt uh, tirzniecības apjomu nodrošināšanā, tieši runājot par Eiropas Savienības un citām valstīm. Devītā punktā šeit ir atsauce uz mikro uzņēmumiem, kas dažos gadījumos uh, tiek aizmirsti. Tāpēc esmu gandarīts, ka referents mums iekļāva tieši šo atsauci arī. Vēl viena lieta, es teikšu, ka šeit ir 12. punktā arī ārkārtīgi svarīgs aspekts, kas visticamāk svarīgi tiem no mums, kas uh, iesaist, e, e, kļuva par Eiropas Savienības dalību valstīm pēdējā paplašanāšanās vilnī un saprot, ka jauno valstu MVU varbūt ir neizdevīgākā situācijā, un tas arī jāņem vērā. Un vēlos arī teikt, ka ir vairāki punkti, kur man rodas zināmas problēmas. Un šeit es varu piekrist Mm, kolēģiem, ir tīpaši par 5. punktu un 11. punktu. Es uzskatu, ka šeit būtu nepieciešams precizēt. Mēs visi zinām, ka dažreiz ar labiem nodomiem nepietiek, un dažreiz labi nodomi pat kļūst par ceļu jauno nastu uzlikšanai vai arī bi birokratizācijas palielināšanai. Tāpēc ir jābūt ļoti uzmanīgiem, lai mēs neļautu situāciju attīstīties šajā virzienā, bet kopumā man šis ziņojums šķiet pieņemams, nelos atbalstīt referentu, pateikties, un tāpēc, ja rodas kāda veida viedokļa atšķirības, mēs to varam izrunāt. Lielas paldies! Un pēdējais runātais šodien par šo jautājumu ir Rāmsdorfa kungs no Goja grupas lūdzu. Paldies priekšsēdētē. Paldies arī referentam par šo ziņojumu, par šo trauksmes ziņojumu. Tas ir tādēļ, ka īstenībā 75% no darba vietām ir tieši EBU, bet te pašā laikā viņi tikai, viņ, viņiem ir tikai 4% daļa pētniecībā un attīstībā. Šī ir ļoti skaidra nor, noz, norādos to, ka MVU Eiropas tirgu viegli neklājas. Ir tīpaši jaunajās dalību valstīs ir uh, apgrozāmo līdzekļu trūkums, un mums ir jādara viss, ko mēs varam, lai uzlabotu MVU situāciju. Nu, piemēram, tad, kad mēs Eiropas parlamentā pirms vairākiem gadiem pieņēmām uh, o, ziņojumu par mikrokredītiem, nekas īstenībā nenotika. Tā pašā laikā Āzija un citās pasaules daļās ir kādi 250 miljoni e, cilvēki, kas ir iesaistīties Junus kustība, kas ir mikrokreditēšanas kustība. Te ir daudz iespēju o, iegūt arī darbu, gan trešais valstīs, gan, protams, arī Eiropas Savienībā. Taču Eiropas Savienībā mēs par to tikai runājam, runājam un runājam. Mēlos teikt, ka situācija šobrīd jau ir nobriedusi, mūsu konkurenti neguļ, piemēram, ASV ir efektīvs mehānisms, tur ir riska kapitāla sistēma. Mm Un Eiropā savukārt šāda sistēma šobrīd nedarbojas, jo pastāv vairāki šķēršļi. Manuprāt, MVU pārstāvji gaidīs no Eiropas parlamenta deputātiem, lai mēs panāktu progresu. Viņi noteikti jautās, kāpēc jūs neko nedarāt un tikai runājat. Labi, paldies! Ļaušu ieteikties Janekam jo no zaļo grupas vēl neviens nav izteicies, tāpēc arī lūdzu. Paldies, priekšredē, pavisam īsi. Šajā dzinumā ir daudz labu lietu, jo īpaši par, runājot par internu, par to, ka jāpadara MVU starptautiskāki, mēs arī nāksim klajā ar vairākiem grozījumiem par to, kā Eiropas līmenī mēs varētu viņus aizsargāt no starptautiskās konkurences, kas dažkārt ir negodīga un maziem vidiem uzņēmumiem ir ļoti grūti reaģēt uz šo nelojālo konkurenci. Piemēram, šeit runāja par antidempingu pasākumiem, arī par uh, uh valsts iepirkuma pasākumiem. Mēs šeit varam darīt daudz, lai atbalstītu MVU, jo viņu galvenais tirgus ir Eiropas tirgus. Galvenais izaicinājums ir arī, kā viņus uh, aizsargāt no starptautiskās konkurences, kas dažkārt ir negodīgi. Lielas paldies! Paldies! Mums tagad jābūt disciplinētākiem jo mēs esam jau iekavējušies. Mums ir 32 šodien skatāmi punkti. Un tagad Jācis Kungs komisija. Yes, uh, thank you. Jā, paldies priekšsēdētāji. Paldies arī referentam, kā arī citiem parlamentu deputātiem par lieliskiem komentāriem. Mēs rūpīgi skatījām ziņojumu priekšlikumu un, kā jau jūs teicāt, kā kopumā svarīgākais jautājumos mums ir līdzīgs viedoklis. Komisija ņem vērā sektora lielumu, kā arī to, ko MVU mums ir devušas, kas iekļausies mūsu politika Un kā jau es esmu teicis iepriekšējā diskusijā, mēs neplānojam radīt jaunu mehānismu, kas uh, darītu to pašu, ko mehānismi, kas jau tagad eksistē. Nē, vienkārši mērķis ir uh, ļaut MVU izmantot esošos atbalsta mehānismu un tā, lai visi MVU zinātu par savām iespējām. Uh, Mēs zinām, ka dažās dalību valstīs ir lieliskas atbalsta programmas MVU, citās dalību valstīs šādu programmu nav. Un ir ļoti svarīgi, lai visi zinātu un visi varētu izmantot, lai varētu iesaistīties tirzniecībā ar trešajām valstīm. Mums ir svarīgi jāsaprot, ka mēs ne, neuzskatīsim par privileģētiem tikai tādus pasākumus, kas būtu vērst uz MVO iesaistīšanos tādās valstīs kā Ķīna, Indija vai Brazīlija, bet arī attiecībā uz tādām valstīm, kas ir Austrum partnerības valsts vai Balkānu valstis. Mēs arī piefiksējam dažādas problēmas, kas varētu rasties, ja komisija nāk klajā ar likumdošanas priekšlikumu, pār obligātiem pasākumiem, kas uh, dalību valstīm jā, nu, jānodebina, lai palīdzētu MVU. Un izskatās, ka dažas dalību valstis būs pret, jo daudzos gadījumos viņi uzskata tirzniecības veicināšanu par tīri dalību valstu lietu. Bet ir jāsaprot, ka mēs šeit pasakām, kāds ir mūsu vispārīgais mērķis, runājot par finanšu palīdzību maziem vidējiem uzņēmumiem. Nālos teikt, ka mums jau ir inovācija un konkurētspējas programma no, no 2007. līdz 2011. gadam, un vairāki tūkstoši dalībvalstu mazo un vidēju uzņēmumu saņēma palīdzību. Dažāda veida finansējuma arī struktūra fondi un līdzīgas iniciatīvas ir paredzētas arī programmā no 2014. līdz 2020. gadam. Tāpēc arī liels paldies par šiem komentāriem. Jūsu komentāri tiešām ir lieliski noderīgi. Vinklērkungs, jūs redzat, ka jūsu ziņojums tiek atbalstīts, taču ir arī daži uh, iebildumu, varbūt jūs vēlētos izteikties un pabeigt tad ar to arī diskusijā. Paldies, paldies arī cienījamiem kolēģiem par diskusiju. Manuprāt, tā bija ārkārtīgi vērtīga un ļoti labi fokusēta uz svarīgiem jautājumiem. Paldies par visiem priekšlikumiem. Paldies arī par um, jūsu atbalstu un kritiskiem vārdiem. Varu pilnībā piekrist tam un minēšu konkrēti, piemēram, tas, ka ASV modeli nevar importēt vienkārši pārliekot to Eiropas Savienības ekonomikā. Skaidrs, ka riska kapitāla modeļi m, mm, e, būtu jā, jāpielāgo Eiropas Savienības interesēm, un es varu arī pilnībā piekrist Datmunda kungam, kas ir kritiski noskaņots kolēģis, un arī komisijai. Nekāds jauns mehānisms un tāda sinerģija starp esošajiem mehānismiem. Runājot par trajās zirgiem, mēlos teikt, ka es varu pat formulēt tagad otro politikas uh, paziņojumu. Tātad, to, domāju, ka ir daudz cilvēku šajā parlamentā, kas labprāt strādātu trojas zirgu ražošanā kas ļautu Eiropas Savienībai būt stingrākai, stiprākai tā lai ekonomikas pārvaldība būtu veiksmīgāka un arī, lai mēs būtu daudz stiprāki, un es esmu viens no tiem. Tādēļ es jau varu to skaļu gaišu pateikt, ka es labprāt gribētu, lai Eiropas Savienības nākotne būtu koordinētāka. Otrais aspekts par kazino. Nu jā, ja mēs atceramies, ar kazino kapitālisms mūs tieši noveda krīzē. Ne, es nerunāju šeit tikai par Eiropu, bet par globālu ekonomiku. Tāpēc, ja es varu a, a, formulēt Eiropas atbildus, ka zinu kapitālismu, tad es varu pateikt, ka es ticu tam un uzskatu, ka vidēji uzņēmumi, kas ražo un sniedz pakalpojumus, ir Eiropas atbilde ASV kā zino kapitālismam. Thank you very much. Deadline for a... Paldies, grozījuma iesniegšanas termiņš šim ziņojumam. Desmitais mājas seši. Tas pats termiņš arī attiecas uz uh, grozījumiem, arī tris ziņojumiem. Un tad rūpnieciskā politika, lai stiprinātu konkurētspēju šī ziņojuma grozījumi, ir jāiesniedz tieši ITRE komitejā un nevis INTA komitejā. Tālāk, 12. punkts tīrzniecības aspekti austrumu partnerībām. Tas ir pašiniciatīvas ziņojums, kuru izstrādā mūsu komiteja. Referents Miroslavs Ransdorfs. Viņš um, jau ir diskutējis un prezentējis ziņojumu projektu. Šodien mēs skatām grozījumus. Ļoti daudz grozījumu ir 142 ir grozījumi. Gr referents sacīja, ka viņš mums piedāvā atlikt balsojumu uz nākamo INTA komitejas sanāksmi māja beigās. Otrakārt, īsi esmu, iz, ātri esmu izskatījis grozījumus. Daži grozījumi, manuprāt, iet tālāk par mūsu kompetenci. Mēs atbildam par ekonomiskām tirsniecības starptautiskām at attiecībām. Tad varbūt dažus varētu uzskatīt par nepieņemamiem. Bet, nu, to es norādīšu, kad es to varēšu. Pēc iespējas ātrāk vārds referentam. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs pārējiem no banāniem un Centrālamerikas, Latīņamerikas jautājumiem uz varbūt uh, mazāk garšīgiem uh, jautājumiem uh, degvīdas, vīni, brendīs. Mūsu partneriem austrumu partnerībā. Jā, nu, gaumas jau dažādas, kas nu kuram labāk patīk. Bet es gribu teikt, ka esmu pateicīgs saviem kolēģiem, pateicos kolēģiem, kas iesniedza 142 grozījumus. Ļoti daudz grozījumu, par šo jautājumu, par manu uh, ziņojumu. Es ceru, ka tas nozīmē to, ka uh, kolēģi tādējādi arī pauž savu interesi jautājumam par tirsniecības aspektiem austrum partnerībā. Man ir jāteic, ka Tas ir ļoti svarīgi, jo tas norāda arī uz to, ka uh, interese attiecas gan uz politisko, gan uz geogrāfisko pārstāvniecību. Šeit ir vairākas uh, jomas, kuras skār uh, grozījumi. Es ceru, ka mēs varēsim panākt kompromisus. Es ceru, ka sadarbībā ar godātajiem kolēģiem mēs varēsim vienoties par šādiem kompromisiem. Man atvēlētajā laikā es piedāvātu kolēģiem uh, organizēt sanāksmi, kad mēs varēsim izvērtēt arī iespējas uh, par kompromisiem, kādus piedāvāšu es. Uh, un visu stratēģiju arī prezentējuši, lai pēc iespējas ātrāk mēs varētu nonākt pie pozitīvu rezultātu. Visā liela daļa grozījumu, jāteic, runā par uh, politiskiem jautājumiem, cilvēku tiesības, arī vidas aspekti, kas tiek skatīt ziņojumā. Tāpat laikā jāuzsver arī, ka uh, nu ne gluži visu mēs šeit varam iekļaut. Jo mēs runājam uh, INTA komitejas uh, kompetenču ietveros, piemēram, cilvēktiesības. Ir, tam būtu jābūt uh, ārpus mūsu komitejas galvenajiem skatāmiem jautājumu lokam. Šie aspekti tiek skatīti citās komitejās, piemēram, AFET komitejā, Eh, vienā sanāksmē arī mūsu godētais priekšsēdētājs Marēra kungs uzsvēra to, ka šīs ziņojums ir par austrumu partnerības tirdzniecības aspektiem un nevis par cilvēktiesību aspektiem un um, situāciju cilvēktiesību jomā austrumu partnerības valstīs. Un es respektēšu mūsu priekšsēža um, pieeju Un tādēļ arī galvenokārt koncentrēšos uz uh, tirzniecības attiecībām un mūsu austrumu partneriem. Mēs arī īsi iepazīsim jūs ar iepazīstināsim jūs ar šiem grozījumiem un kas tiek skatīts šajos grozījumos. Vispirms, liela daļa grozījumu iesniegt par šo ziņojumu, attiecas u, uz Ukrainu. Ukraina, kas varbūt ir arī uh, svarīgākā lielākā austrumu partnerības valsts ar 46 miljoniem iedzīvotāju. Kā jūs noteikti zināt, Eiropas Savienības Ukrainas asociācijas eh, nolīgums eh, par brīvu tirsniecību arī tika parakstīts eh, martā. Un tad arī šie jaunie notikumi pavērsieni arī tiek ņemt vērā izstrādājot šo ziņojumu. Tādēļ es piedāvāju arī kompromisa grozījums, lai varētu tā tiecīgi tos arī pielāgot jaunākiem notikumiem. Daži grozījumi attiec uz B apsvērumu, kur ir nepieciešamība arī sniegt austrumu partneriem pēc iespējas lielāku uzmanību, arī mūsu kaimiņiem, tikpat lielu uzmanību kā mūsu kaimiņiem vidusjūras reģionā dienvidos, lai mēs svītrotu dažus punktus, bet es nevaru tam piekrist. In phases vārdu. Tas neatspoguļotu realitāti. Tas nebūtu arī godīgi tiecībā uz mūsu austrumu partneriem. Tas jau vairāk kārt tika uzsvērts. To minēja arī šīs parlamenta pārstāvi, kā arābu pavasaris nevar būt uh, signāls tam, lai mēs tagad uh, ignorētu austrumu partnerību vai nepievērstu pietiekam lielu uzmanību tam. Un tā ir arī līnija, pie kā es pieturēšos šajā ziņojumā. Daudzi iesniegtie grozījumi runā par Baltkrieviju. Liela daļa šo grozījumu skar jautājums, kas nav saistīti ar tirdzniecību, bet runā galvenokārt par politiskām lietām un cilvēktiesībām. Tādējādi es nekomentēšu šos grozījumus, jo es pieturos pie nostājas, kādu pauda mūsu komitejas priekšsēdētājs, godētie kolēģi. Es atkārtošu pateicības vārdus par jūsu komentāriem, priekšlikumiem, iesniegtiem grozījumiem. Es apsolu jums, ka attiecīgajā laikā es aicināšu jūs uz diskusiju par eh, jautājumiem, kādus minu savā runā. Es ceru, ka tādējādi pēc iespējas ātrāk mēs varēsim arī vienoties par pozitīvu rezultātu. Paldies! Paldies! Nu ko? Strādāsim ātri, mēs jau esam iekavējuši desmit minūtes no koordinātora sanāksmes. Katram runātājam ir ļoti maz izteikšanās laiks. Tēlēr, uh, kungs, divas minūtes. Liels paldies priekšsēdētāji, kungs. Atvainojiet. Nē, sāksim ar ēnu referentiem. Kas sēž manā kreisajā pusē? Ēnu referenti vispirms. So right. he's, the, he's the culprit. he's one of the culprits. Good. Palazalevski. Uh, Lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Poliski izteikšos. Vač. Uh, Vēlos pateikties mūsu referentam par, par ziņām sagatavošanu. Vēlos arī teikt, ka varu vienoties ar viņu un uzskatu tiešām, ka sadarbība tirzniecības jomā ir tīpaši tad, kad mums ir padziļināti nolīgumi par, par Brīva tirzniecība tas ir pamata instruments, kas nodrošina integrāciju uh, austrumu partnerībai ar Eiropas Savienību, un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tas ir pamat uh, punkts šajā ziņojumā. Uh, taču, manuprāt, vēl ir daži aspekti, par kuriem ir jārunā atsevišķi šodien. Viena ir pamatlieta, tāda fundamentāla lieta, un, diemžēl, tāpat ir saistīta ar politiku. Mēs šeit nevaram no politikas pavisam atteikties. Uh, nodalīt to. Tāpēc arī politisko iemeslu dēļ e, ir izveidota e, Austrum partnerība, un Austrum partnerības ietveros tika radīta koncepcija par to, ka Eiropas Savienībā veidos attiecības ar Austrum partnerību, ar uh, asociācijas nolīgumu starpniecību. Asociācijas nolīgumos ir jābūt arī uh, brīvās tirzniecības nolīgumiem. Un šobrīd, runājot par Ukrainu, mēs varam redzēt, kā mēs te interpretējam partneru valstu spēju noslēgt šādu slīgumus. Tieši arī brīvās tirzniecības līgumus un var skaidri pamanīt, ka asociācijas līgumus Eiropas Savienība bieži vien izmanto uh, ne tikai kā instrumentu, lai varētu nodrošināt izmaiņas un modernizāciju šajās valstīs, bet arī kā demokratizācijas instrumentu un um, tiesiskuma instrumentu, bet drīzāk izmanto kā tādu zināmu balvu par to, kā šie uh, noteikumi tiks sasniegti. Tāpēc es vēlos teikt, ka šobrīd latiņa ir pārāk augsts celta. Tāpēc sanāk tā, ka ne jau tikai Ukraina, bet arī citas valstis, kā piemēram Azerbaidžāna, Armēnija, nevarēs o, noslēgt asociācijas līgumu, jo Ukraina uz viņu fona izskatās ne tikai kā valsts, kas, ir, kas perfekti attīstās, bet arī no demokratizācijas viedokļa un tiesiskuma viedokļa lieliski attīstīt. Tāpēc arī vēlos prezentēt tādu problēmu. Varbūt mēs varētu daudz elastīgāk izturēties pret jautājumu, kas ir saistīti ar asociācijas līgumiem un uh, saiknis starp asociācijas līgumiem un tirzniecības līgumiem, ka varbūt kādā brīdī, uh, es nerunāju precīzi šodien, ka tas ir jādara, bet varbūt nākamgad, ņemot vērā politiskā situācijas attīstību austrumu partnerības valstīs, Varbūt mēs varētu daudz elastīgāk pieiet vairākiem jautājumiem, it īpaši ņemot vērā to, ka ir tādas valstis, kas ir daudz tuvāk asociācijas nolīgumiem, piemēram, Moldavai un ar Moldavu un uh, Gruziju. Tur mēs varam noslēgt asociācijas nolīgums ar brīvās tirzniecības nolīgumu, un tad savukārt ar tādām valstīm, kur ir um, vairāk problēma, piemēram, Azerbaidžānu vai Armēniju, uh, kurai nākamnedēļ būs vēlēšanas, un ņemot vērā arī Ukrainu, tad varbūt mēs šeit varētu noslēgt tikai uh, tirzniecības noliegumu. Un tā būtu elastīga pieeja, un to varētu izmantot arī attiecības tirzniecības attiecībām ar Baltkrieviju, jo tur neiet pārāk labi. Ņemot vērā to, ka tur ir autoritatīvā uh, autoritārā valdīšana, un tad līdz ar to diezi asociācijas līgumi tur ir iespējami, taču tirzniecības sadarbība tur var eksistēt. Tāpēc arī šāds tirzniecības nolīguma veids var mums uh, palīdzēt nodrošināt Baltkrievijā turpmākos soļus attiecībā uz modernizāciju un demokratizāciju. Tāpēc es uzskatu, ka šajā jomā mums būtu jāpārskata savi priekšstati. Tagad ļoti konkrēti par atsevišķiem grozījumiem. Pirmais jautājums ir Gruzija un Moldova. Mūsu referents saka, ka jābūt iespējai pieļaut iespēju, lai atsevišķas preces no okupētām teritorijām, kur Gruzijas teritorijas ir uh, okupētas no Krievijas puses, runājot tieši par Dienvidu Osetiju, tā lai varētu arī šīs preces uh, pakļaut uh, privās tirzniecības režīmam. Un šeit uh, mūsu referents runā par kvalificētajām precēm. Manuprāt, tā būtu balva tiem, kuri no Gruzijas apņēma šos, šīs teritorijas. Tāpēc uzskata, ka tas nav pareizi. Un pastāv vēl viens aspekts, es drīz jau arī pabeigšu priekšsēdētē, ir tas, ka tirzniecības nolīgumā ir runāts ne jau tikai par precēm, bet arī regulēšanas noteikumi. Un tie jautājumi ir izcināmi tikai un vienīgi tad, ja konkrēta teritorija kļūst par valstu daļu un uh, ir pakļauta attiecīgai valdībai. Uh, tieši ar tai valdībai, ar kura mums ir nolīgums. Piemēram, ja Krievijas uh, nopirktās preces var uh, mums, mums izjaukt tos, to regulējumu, ko mēs mēģinām panākt ar brīvās tirzniecības nolīgumu. Un vēl viena lieta, kas manuprāt ir pie Dņestras reģions. Šis reģions, kas ir atdalījies no Moldovas Tātad šie bija vispārīgie uh, komentāri. Es saprotu, ka šobrīd nav iespējams dziļāk diskutēt, lai gan, manuprāt, vēl būtu iespējams runāt par šiem jautājumiem, bet, nu, mūsu referents teica, ka mums būs arī vēl atsevišķa saruna, un tad mēs runāsim. Paldies! Thank you! Um... Paldies! Kolēģi, mēs par šo runājam, manuprāt, jau ceturto reizi, ja es nekļūdos. Jā, es uh, nekļūdos. mums vajadzētu runāt tikai un vienīgi par grozījumiem. Tagad vārds. Džošs Kutāšs, lūdzu. Domnule președinte. Paldies. Priekš... 17 amendamente la raportul. Paldies. 17 um, grozījums esmu iesniedzis šai uh, šim ziņojumam, piedāvājam dažādus redakcionālus piedāvājumus, un tie neatiecas uz jautājumiem pēc būtības. Taču es uzskatu, ka ziņojums ir tiešām ļoti pilnīgs un ļoti labi izstrādāts. Man liekas ļoti svarīgi pievērst jūsu uzmanību lomu, kādu spēlē uh, Eiropas Savienības tirgus un atvērto mūsu austrumu partneriem ir daži iesniegtie grozījumi tieši par šo punktu, un uh, kur vēl vairāk šis aspekts tiek uzsvērts. Uh, Vēlējos arī visbeidzot pieskarties cilvēku tiesību jautājumiem. Es redzu, ka viedokļi šeit šķēļas. Mm, Interkomiteja, jā, tiešā veidā neskan cilvēku tiesības. Uh, Un taču ziņojumā arī, kur mēs runājam iepriekš par nolīgumu ar Kolumbiju, referents arī pauda savas uh, bāžas par situāciju Kolumbijā cilvēktiesību jomā. Arī ziņojumā ir jārunā par šo dimensiju, un esam iesnieguši arī grozījumus uh, šajā uh, sakarā un aicinām atbalstīt tos grozījumus, kas mūsuprāt ir liederīgi un kas ir jā, kurus arī esam iekļāvuši mūsu partnerības nolīgumos. Uh, Aicinu atbalstīt arī vienu grozīmu, kur piedāvāju šajā virzienā, piedāvāju to arī asociācijas nolīguma ziņojumā, kas arī apstiprināts arī komisijas oficiālajā nostājā, ko, komitejas, interkomitejas nostājā. Arī, kur mēs runājam par cilvēku tiesībām Grūzijā, par, cil par darba apstākļiem un tam līdzīgi. Es domāju, ka ar šo grozījumu mēs arī sekojam loģikai, kāda ir Inta komitejas nostājā. Un vēl viens svarīgs punkts ir eh, nodaļā, kur runā par ilgspējīgu attīstību, iekļaut arī noteikumus eh, par eh, brīvās tirzniecības zonām ar austrumu valstīm, jo īpaši ar Ukrainu. Uh, Un visbeidzot atbalsta arī Eiropas Savienības nos. Nostājumi nu, tos komentārus, kādus minēja arī citi kolēģi. Tad, tad nerunā par asociācijas nolīgumiem, kamēr šī valsts tik tiešām būs veikusi arī uh, transformācijas arī politiskajā jomā. Paldies! Es ceru, ka visi varēsim vienoties par kompromisiem pēc iespējas ātrāk. Paldies, Tailer kungs, lūdzu. Liels paldies priekšsēdim! Jā, nu kopumā esam ļoti apmierināti ar to, ka tik daudz grozījumu ir iesniegti. Nu, varbūt, varbūt tur atšķiras viedoklis no Ransdārfa uh, kunga viedokļa. Bet, manuprāt, šie grozījumi tiešām tikai sniegs ieguldījumu šī ziņojuma stiprumā. Mēs arī varam atbalstīt citu grupu uh, viedokli par Baltkrieviju un cerams, ka varēsim arī šeit vienoties par kompromisiem. Es domāju, ka mums ir nepieciešams labi saprast, labi niansēt šo kritisko uh, skatījumu uz uh, to, ko nozīmē brīvstirdzniecības politika. Uh, Jā, nu mēs esam Inta komiteja, bet mēs esam arī daļa no Eiropas Savienības, un uh, kuras vērtība ir arī cilvēktiesības, un to mēs nevaram uh, ignorēt un uh, teikt, ka mēs vienkārši nodarbojamies ar tirzniecību un viss. Mēs vēlamies arī strādāt pie konstruktīviem kompromisiem. Esam gatavi šīm diskusijām ar referentu. Paldies! Liels paldies! Komisija, vai jums būtu kas sakāms? Īsi, lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšētā kungs, pavisam īsi. Es vēlētos vispirms norādīt uz to, ka lielākā daļa iesniegtā grozījuma ir tiešām ļoti interesanta un liels problēmas mums nerada. Es gribētu uh, atbalstīt Zaļeski kunga uh, sacīto, par ilgtermiņa attīstības uh, darba programmu. Tas ir 60, 61, 74 grozījumā. Arī Tirzniecības ģenerāla direktorāts uh, domā tieši tāpat. Uh, Tirzniecība, mūsuprāt, arī ir vektors, lai varētu um, veicināt šo vērtību izcenošanu partneru valstīs. Mēs zinām, ka asociācija nolīgumos, kur ir arī tirzniecības nodaļa, tā ir, nu, tāda, tā ir tāda, tas ir tāds tirgus, mēs jums piedāvājam iekšējo tirgu tirgu, bet no jūsu puses jums ir jāpieņem mūsu vērtības vai uh, ekonomiskās um, un citu veidu pārvaldības vērtības. Viens grozījums gan red problēmas. 28. Tiek teikts, ja nav iespējams vienoties pār asociācijas nolīgumu, tad ir jāvienojas par neatkarīgu tirzniecības līgumu. Tas ir pretrunā ar mūsu pieeju jo asociācijas nolīgums, ja mēs nevaram to noslēgt, ja tirsniecības nolīgums būs asociācijas nolīguma aizstājējs un tādējādi partneri nebūs uh, spiesti īstenot mūsu vērtības ievērotās. 28. Pā, um, grozījums ir pretrunā ar 59. grozījumu, kur tiek uh, atbalstīta tā nostāja, kāda ir mūsu nostāja. Un visbeidzot, pēdējais punkts priekšsēdētāja kungs. 129. un 131. grozījumi, kur tiek paredzēts īstenot tirdzniecības nodokli ar uh, pagaidu nolīgumu pirms tiek uh, pārakstīts vispārīgais. Uh, vispārīgā pakotne, vispārējais tātad asociācijas nolīgums. Šeit mēs arī esam ļoti šaubīgi, jo šis uh, Eh, nolīgums slēgšana notiek pēc tehniskās sarunas. Mēs nevaram parakstīt pat tirzniecības nolīgumu, ja nav pieņemts politiskais eh, lēmums. Politiskais lēmums ir nolīguma parakstīšana. Jūs zināt, ka mans komisārs vienmēr ir arī apgalvojis to, ka viņš ir pār eh, šī pagaidus nolīguma pasākumiem, ka šie pasākumi varētu stāties pirms tirzniecības nolīguma stāšanās spēkā, bet pēc tā parakstīšanas. Uh, Un svarīgi niedz arī, kad ir veikt nepieciešams politiskais pielāgojums, proti konsultācija ar parlamentu, tātad mēs nevaram tikai vienoties pār tehniskiem pasākumiem, tos īstenot pirms pārakstīšanas. Un arī atbalsta Zalevski kunga ziņu par separatiskiem reģioniem šeit nerunājam tikai par muitas tarifu atcelšanu, bet mēs arī runājam par kopienas standārtu piemērošanu visām austrumu partnerības valstīm. Šeit es runāju par Moldaviju un Gruziju. Mēs aicinājām arī šīs valsts sarunu ietveros uh, norādīt mums, kādā veidā viņas ir iecerējušas uh, piemērot visus šos Eiropas Savienības standārtus, lai varētu piemērot brīvotiesniecības nolīgumu. Paldies, priekšsēdāji! Referenti īsi, lūdzu, pavisam īsi. Noslēguma komentāri. Paldies, priekšsēdāji! Vēlreiz paldies kolēģiem, paldies godētiem kolēģiem par jūsu grozījumiem. Pateicos arī Jānu referentiem, kas arī snieguši savus ieguldījumus, izstrādājot grozījumus. Man jāsaka, ka nu nav šī tēma tik vienkārši, kāds varbūt izskatās. Piemēram, Ukraina. Tur ir ārkārtīgi liela militārā industrija, ko tā ir mantojusi no PSRS laikiem. Un tagad pārēj uz jaunu ražošanas veidu ir visai liels izaicinājums šai valstī. Pavisam nesen arī Dņepropetrovska reģiona prezentācija reģiona komitejā. Mēs diskutējām par šo uzņēmumu, kas ražo uh, um, tālvadāmas raķetes, kur uh, strādā 60 tūkstoši darbinieku. Un tagad tur strādā 11 tūkstoši. Un 5-6 tūkstoši inženieru. Šādi uzņēmumi ir jāsaglabā Un šī pārēja uz jaunu ražošanas veidiem, šo pārēju mēs nevaram nodrošināt bez atbalsta no citām valstīm, no ārpuses. Jā, jāatbalst šīs, atbalstot izniecības attiecības ar Eiropas Savienību. Tas pēc varētu arī attiekties uz uh, Baltkrieviju. Atšķirība ir tāda, ka Baltkrievijā šie uh, lielie uzņēmumi uh, turpina ražot, tie nav slēgti. Problēma. Ehm, par politiku minēt politiski ietvarā, bet mēs zinām, ka pārēj uz demokrātiju ir eh, ļoti ilga, aizņem daudz laika. Vispirms mums ir jāizveido uh, tiesiskās valsts noteikumi, funkcionējoša demokrātija ir tikai šīs attīstības kronis, ja var tā teikt. Pamats ir uh, tiesiska valsts. Un ja arī šeit mēs varam sniegt savu ieguldījumu, mēs to varam darīt, uh, ieviešot uh, kādus, nu, rietumu uh, šīs valsts administratīvās formas. Liels paldies visiem vēlreiz par jūsu. Uh, interesi, ieguldījumu un nepacietību gaidu mūsu nākamo eh, sadarbību. <coughs> The... Paldies saskaņā ar vienošanos starp referentu un ēnu referentiem ir ierosinājums mainīt eh, šā ziņojuma pieņemšanas grafiku un tas varētu notikt 29. 30. maijā, kas ir mūsu nākamā sanāksme. Līdz ar to mūsu sanāksmes atklātā daļa ir beigusies un lūdzu visus atskaitot koordinātoru.